that uh, Geoffrey cannot wait for further. Nu, Džefrijs nevar vien nocēsties, sagaidīt uh, papildus pasākumus Eiropas ārlietu politikā, nu, ko tad mēģināsim arī sākt. Dāmas un kungi, sākam sanāksmi. Un uh, sāksim ar. Uh, okay, so no, let's wait. Okay. Let's wait. Nindrusciņ tomēr nogaidīsim.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 Vai vēlas uh, referents izteikties? Peterlis kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Esmu gandarīts, ka esam spējuši vienoties par uh, kopējo nostāju, kas ir atspūgļota um, balsošanas sārakstā. Vēlos uzsvērt, ka neatbalstu nekādus jaunus grozījumus, jo uzskatu, ka kas attiecas uz tās augtajām komforta eh, sievietēm. Un pietiekam skaidrs, eh, ko abe Japāns premjers nesen eh, uzsvēra savā paziņojumā par šo jautājumu. Reiz vien patiesībā uzsvēra, un līdz ar to es nedomāju, ka ir nepieciešams izcelt vienu no viņa paziņojuma elementiem, un tāpēc es ieteiktu sekotāju nostājai, par ko esam vienojušies proti orientēties šajā ziņojumā uz nākotni. Un nerunāt par kādiem neatrisinātiem pagātnes jautājumiem. Tāda lūk ir mana nostāja. Paldies! Sirsnīgs paldies! Nu, ko tad sāksim? 13. punkts. Kas par? Pieņemts 14. Kas par? Pret. Atturās noraidīts. 15. kopā ar 3. mutisko. Kas par? Kas pret, kas atturās pieņemts? 16. Kas par? Pret eh, atturās noraidīts. Otrais kompromiss. Kas par? Pret, pret atturās pieņemts. 19. grozījums. Kas par? Pret eh, atturās pieņemts. 20. pār? Pret atturās pieņemts. 21. pār? Pret atturās pieņemts. 22. pār? pret atturās pieņems. 23. par pret atturās pieņems. 24. par pret pieņems. 25. divās daļās par pirmo daļu. Kas par? Par otro daļu, respektīvi, kas pret? Atturās pieņems. Otrā daļa, kas par? Kas pret? Atturās pieņems. O, noraidīts. 28. par pret atturās noraidīts. 29 par pret pret eh, atturās pieņems. 31. par pret atturās pieņems. 32. par pret atturās noraidīts. 33. Eh, eh, par pret atturās pieņems. 34. par pret atturās noraidīts. 35. par pret atturās noraidīts. 36. par pret atturās pieņems. 38. par pret pret atturās pieņemts. Mutiskais grozījums 7 par, pret atturās pieņemts. 39. par, pret atturās pieņemts. 40. par, pret atturās norēdīts. 41. par, pret atturās pieņemts. 42. par, un 3. kopā, 42. 3. kopā par, pret atturās pieņemts norēdīts. 43. par, pret, atturās, pieņemts. 44. par, pret, atturās, pieņemts. Mūtiskais grozījums numur 8 par, pret, atturās, pieņemts. 45. par, pret, atturās, pieņemts. 46. par, pret, atturās, pieņemts. 3. par, pret, atturās, noraidīts. Ceturtais par, pret, atturās, pieņemts. Mutiskais grozījums numur divi par, pret, atturās, pieņemts. Sestais par, pret, atturās, pieņemts. Septītais par, pret, atturās, noredīts. Astotais par, pret, atturās, pieņemts. Devītais par, pret, pieņemts. Desmitais atkrīt. Pirmais kompromiss, kas par, pret, atturās, pieņemts. Viens par, pret, atturās, pieņemts Nu, noraidīts, otrais par eh, pret atturās pieņems. Elektronisks uh, balsojums par visu atzinumu kopumā. Öffnet. Sākam balsot. Ah, man kārta. One more here. You don't. I have one. one. You're in favor? Yeah. So, uh, and, uh, Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Ar 74 pret 0 balsīm 9 atturoties eh, ir pieņemts eh, atzinums. Eh, apsveicam, sirsnīgi apsveicam referentu. Tālāk runājam par ietvaru līgumu starp Eiropas Savienību un Grūziju. Elektroniski balsojam par šo atzinumu. Mm-hmm. <clears throat> Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Nu, jāsaka, šis rezultāts ir vēl labāks eh, nekā balsojums Krimā. Vēl pārliecinošāks, tātad vienbalsīgi pieņemts un sirsnīgi sveicam. Kolēģi Lizeku. Un nu, tālāk 12. darba kārtības punkts. Eh, Magnitska lieta. Vai būtu kādi komentāri? Referentē varbūt kādi komentāri šķiet, ka nē. Nu, tādā gadījumā pirmais krusījums par, pret, atturās pieņems, otrais par, pret, atturās pieņems, trešais par, pret, atturās pieņems, piektais par, pret, atturās eh, pieņems. Uh, 5 pār uh, pret atturās pieņems, 6 pār pret atturās noredīts, 7 pār pret atturās pieņems, 8 pār pret atturās uh, pieņems, 10 divās daļās par pirmo daļu pār pret uh, atturās pieņems, par otro daļu par pret atturās noraidīts. 11. grozījums eh, - lingvistisks dabas jautājums. Eh, tas ir tā kā noskaidrots 12. grozījums, kas par, kas pret eh, atturās noraidīts. 13. grozījums pār pret atturās noraidīts. Pirmais groz, kompromiss pār pret atturās pieņemts. Un tālāk 48. Nē, 49. Potasēvičs kungs, tur diezgan tur daudz mums darbs arūpējis. 49. pārpret pieņemts, 50. pārpret atturās pieņemts. Sākām elektroniski balsot par visu uzņēmumu kopumā. Netī. Kamilitī. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Mit 53 gegen 1. 53 pār, viens pret divi atturējušies, eh, līdz ar to atceļams pieņemts. Eh. Paldies eh, un sveicam Oilandes kundze. 13. darbkārtības punkts eh, apvienoto nāciju jautājums. Eh, un šeit eh, ziņotājs ir grāfs Lamstorps, viņš ir šeit. Un kas tad viņu pārstāv tādā gadījumā? Neces kundze. Nu, labi, tad pieņemam, ka viņš garā ir ar mums grāfs Lamstārs un balsojam par kompromisa priekšlikumu numuru A. Respektīvi, apsīmē. Pieņem šis kompromis, 11. grozījums, kas par, pret, atturās. Pieņemts. 13. grozījums par, 11. no zāles tiek aicināts pārbaudīt balsojuma rezultātus. Jā, labi, tad um, balsosim par 11. grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kas tur te kaut ko čukstēja? Nu, labrīt, jau kolēģi! Pieņems 13. grozījums, kas par, kas pret, atturās. Nu, vajag pārbaudīt tomēr, jā, ja? nu labi, tad balsojam. Šeit, you promised me. What I say to you in the bedroom, I'm afraid, shouldn't be made public. Nu, nevajadzētu jau publiski izrunāt eh, to, ko esam aizklausēs apsprieduši tam. Eh. Ist mit 36 zu 21 angenommen. Er vertritt auch. Wir kommen. Wir kommen zum Änderungsantrag 12. 12. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. B kompromiss, kas par, kas pret, atturās pieņemts. 15. grozījums, kas par, kas pret, atturās pieņemts. C kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 20. grozījums, kas par, kas pret, atturās pieņemts. 21. grozījums, kas par, kas pret, atturās pieņemts. 22. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 24. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 25. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 26. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. Kompromiss D, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 29. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 30. kas par, kas pret, kas atturās pieņems, 31. kas par, kas pret, atturās pieņems, 32. kas par, kas pret, kas atturās noraidīts, 33. kas par, kas pret, kas atturās pieņems, 34. kas par, kas pret, kas atturās pieņems, kompromisē, e, kas par, kas pret, kas atturās pieņems, 38. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās noraidīts, 30. Devītais grozījums, kas par? Pieņemts. 40. grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās pieņemts. 41. kas pār, kas pret, kas atturās pieņemts. 42. grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās pieņemts. 43. grozījums, kas pret, kas atturās pieņemts. 44. grozījums eh, pat divās daļās, balsojam par pirmo daļu, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts, kas par, balso par otro daļu, kas par kas pret, um, kas atturās norēdīts. 45. grozījums atkal divās daļās, kas par pirmo daļu balso, kas pret um, pieņemts, kas par otro daļu balsojam par, pret, atturās norēdīts. Un tālāk F kompromiss, um, kas pre, par, kas pret atturās pieņemts. Un tālāk uh, kompromiss G, kas par, Mēs lasām tagad par G kompromisu. Bet eh, sakos, protams, citi krosījumi. Tad kompromiss G pieņems. 48. krosījums, kas pār, kas pret, kas atturās pieņems. 49. kas pār, kas pret, kas atturās pieņems. 50. kas pār, kas pret, kas atturās pieņems. 51. kas pār, kas pret, kas atturās pieņems, 52. kas pār, kas eh, pret, kas atturās. Grozījums norādīts. Kompromiss H, kas balso pār, kas pret, kas atturās pieņems. Nu, nonākam nu, līdz ar to pie 55. grozījuma otrās daļas. Balsojam par otro daļu. Kas par? Kas pret, kas atturās pieņems. 57. grozījums. Kas par, kas pret, kas atturās pieņems. Kompromiss I Kas balso pār? Atturās pieņems. 59. krustojums eh, divās daļās balsojam par pirmo daļu. Par pret atturās pieņems. Otrā daļa par pret eh, atturās eh, norēdīts. 61. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, noraidīts. Kompromiss J, kas par, kas pret, kas atturās, pieņems. Nu, tālāk 64. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņems. Nepieciešams pārbaudīt, un kāds no zāles kliedz par reglamentu kaut ko. No, we voted it. We voted it. We voted it. Yeah. That we voted. And was... Priekšstādājs apgalvo, par to esot nobalsots, un nobalsots uh, par. Nu, labi, paskatīsimies, kur te mēs bijām. 64. grozījums. Pārbaudīsim to, tātad balsām elektroniski par šo grozījumu. Beidzam balsot. 35 pār, 21 pret, pieņems līdz ar to 65 pār, pret, atturējos pieņems. 66. grozījums, kas pār, kas eh, pret, kas atturās, eh, pieņems. Liberāļi balsoja par. Nu, tur tā kā jā, tā kā nē. Labi, 66. Eh, grozījums pēc tam balsot. 30 pār 25 pret pieņems. 67. grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās, pieņems. Kompromiss K, kas pār, kas pret, kas atturās, pieņems. 69. grozījums, kas balso pār, kas pret, kas atturās, pieņems. 70. grozījums, kas balso pār, kas balso pret, kas atturās, pieņems. 71. pār, pret, atturās, pieņems. 72. pār, pret, atturās, pieņems. 73. pār, pret, atturās, pieņems. Kompromiss L, kas balso pār, kas balso pret, kas atturās pieņems. 75. grozījums pār, pret, atturās pieņems. 76. grozījums pār, pret, atturās pieņems. Kompromiss M par, pret, atturās pieņems. 79. grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās pieņems. 81. grozījums pār, pret, atturās pieņems. 83. pār, pret, atturās pieņems. 84. pār, pret, atturās pieņems. Trešais par, pret, atturās. Laikam pieņems, bet nu varbūt pārbaudīsim. Tomēr viss kārtībā pieņems, ja? Dažos grozījums eh, apstiprināts pieņems. Ceturtais par, pret, atturās, pieņems. Piektais par, pret, atturās, pieņems. Sestais par, pret, atturās, pieņems. Pirmais par, pret pret atturās pieņemts, otrais par pret atturās pieņemts. Deve viens, tas ir kārtībā, deve divi, kas balso par. Nu, nē, vismaz eh, manai grupai ir eh, par grozījumiem ir citāds viedoklis. Deve divi balsojumi par, pret atturās pieņemts, deve seši par, pret atturās pieņemts, 9,8 par, pret, noraidīts. 9,9 par, pret, atturās, noraidīts. 9,11 par, pret. Liberāļi vēl laikam nav nobalsojuši, bet nu labi. 9,11 tātad vēlreiz par, pret, atturās, pieņemts. Pārbaudīsim, ja? Balsojam elektroniski. Nākamais viskijas eh, pienāks no Pēteles kunga. 12. 9.12. Eh, Beidzam balsot. 36 pār, 21 pret pieņems. 9.12 pār, pret, atturās pieņems. 9.13 eh, balsojam divās daļās, kas balso pār, pirmo daļu, pret, atturās pieņems. Par otro daļu, kas par, kas pret, kas atturās, noraidīts. 916 par, pret, atturās. Tātad vēlreiz 916, kas balso par, kas pret, un tomēr pieņems. 917 par, pret, atturās, noraidīts. Labi, 917 balsojam elektroniski pārbaudīsim balsu skaitu. Beidzam balsot. 21 pār 36 pret. Tātad noraidīts. 19 pār. Pret. Atturās. Pieņems. Un nu, ar to 21. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņems. 22. Kas balso pār? Kas balso pret? Kas atturās? Pieņems. Un nu, līdz ar to ziņojam par, eh, tātad balsojam par saviem kopumā. Sākam balsot. Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 4. Tādējādi mēs nonākam pie 14. darba kārtības punkta. Ak tā vēl. Balsos, balsojums ir beidzies, viss ir nobalsojuši, 46 pār, 7 pret, 2 atturējušies. Apsveicam referentu. Bet tagad gan pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. protokolu noslēgšanai stabilizācijas un asociācijas nolīgumam ar Melnkalni. Sākam elektronisko balsošanu. Beidzam balsot. 49 pār, pret neviens nav bijis. Teksts ir apstiprināts un apsveicam arī mūsu Horvātijas draugus. Tādējādi pārējam pie 15. darba kārtības punkta. Irāna. Un rekomendācijas eh, ārējās darbības dienestam. 42. grozījums pār pret atturas pieņemts. 43. grozījums pār pret atturas pārbaudīsim. Beidzam balsot. 26 pār, 26 pret noraidīts. 44. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 45. par, pret. 45. par, pret, atturas noraidīts. 46. par, pret, atturas noraidīts. 47. par pret atturs pieņemts. Komitejas vairākums būtībā ir piekritis tam, ko parlamenta vairākums jau ir apstiprinājis. Beidzam balsot. Jums bija taisnība. 26 pret 26, tātad noraidīts. Verstehe ich nicht. 48 dafür. 48 pār pret atturas norādīts, 49 pār pret atturas pieņemts.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 priekšlikums ir apstiprināts. Apsveicu ar teksta pieņemšanu Irānas sarunvedē delegāciju. 20, 52. pār pret atturas noraidīts. 53. par pret atturas pārbaudīsim. Thank you. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 27 pār, 26 pret, tātad grozījums pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas pieņemts, 63. grozījums par, pret, atturas noraidīts. Otrais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 37, 73. Eh, grozījums par, pret, atturas noraidīts. 74. par, pret. Tātad vēlreiz par, pret, atturas pieņemts. 75. par, pret pret atturas norādīts. 78. par pret atturas pieņemts. 3. kompromiss par pret atturas pieņemts. Pārējām pie 80, 78. grozījuma. 87. par pret atturas pieņemts. 89. par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Deviņdesmit septītais par, pret, atturas pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, atturas pārbaudīsim elektroniski. Kompromiss, kompromiss 5. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Divdesmit seši pār, divdesmit pieci pret, līdz ar to priekšlikums apstiprināts. 107. grozījums. Mm, jājautā, kas tiek par kompromisiem, kas tiek apstiprināti ar vienas balss vairākumu. 107. grozījums par, pret, atturas noraidīts.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 noraidīts. 112 par, pret, atturas, noraidīts, nepieņemts, vai bija noraidīts. Pārbaudīsim 112. grozījumu. Beidzam balsot noraidīts. 113. par, pret atturas noraidīts, 6. kompromiss par, pret atturas pieņemts, 114. grozījums. Nē, piedodiet, 122. par, pret atturas. Simt divdesmit otrais grozījums. bez mutiskā grozījuma. Mēs balsojam tikai par 122. grozījumu bez mutiskajiem grozījumiem. Beidzam balsot. Divpadsmit pār, četrdesmit pret, norādīts. 124. pār, pret atturas norādīts. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Astotais kompromiss par pret atturas pieņemts. Devītais kompromiss par. Kelnkungs, priekšstādātāji, mēs domājam, ka 140. grozījums nav iekļauts 7. kompromisā, tāpēc mēs aicinām uh, balsot par to atsevišķi. Referentam vai būtu kādi iebildumi pret šādu nostāju? Jā, priekšsādātāji. 140. grozījums ir iekļauts kompromisā. Nē, pagaidiet. Šis grozījums attiecas uz nāves sodiem, bet ir arī citi grozījumi priekšlikumi ar atšķirīgiem skaitļiem, kas attiecas uz uh, nāves sodiem, un šajā tekstā ir runāts par augstu nāves sodu skaitu, jo mums nav uzticamu skaitļu. Tāpēc mēs sakām, ka uh, skaits ir liels ja mēs pašlaik balsojam atsevišķi par Kīlana kunga grozījumu, tad mums atsevišķi jābalso arī par citiem skaitļiem. Priekšsēdētāji saskaņā ar uh, sārakstu, kur ir sagatavojis sekretariāts, kompromisa priekšlikumā tā nav, šī priekšlikuma nav. Ir taču skaidrs, ka tas uh, neietilpst kompromisa tekstām, tāpēc par šo priekšlikumu ir jābalso atsevišķi. This, Frau Moniz. Sí, gracias. Hay una... Referente, lūdzu. Manuprāt, eh, sarakstā ir kļūda. 140. ir iekļauts pēc uh, savas būtības kompromisa tekstā, bet tas nav ierakstīts sarakstā, tā ir kļūda. Tomēr, ja jūs izlasāt teksta saturu, tad situācija ir tāda, kā es tikko skaidroju. Uh, Kompromisā ir runāts par uh, lielu nāves, izpildītu nāves sodu skaitu. Citur par uh, 500, par 600, par uh, 120, tāpēc es domāju, ka labāk būtu minēt vienkārši lielu nāves, izpildīto nāves sodu skaitu, bet, kā jau teicu, tā ir kļūda šajā sarakstā. Kēlana kungs? Paldies! Šī grozījuma jēga ir tāda, ka mēs uh, runājam stingrāku valodu, savukārt uh, kompromisā ir runāts tikai par to, ka būtu jāgādā par to, lai šādi nāvisot tiktu pārtraukti, bet es aicinātu palikt pie mūsu teksta, tāpēc uh, vēlētos atsevišķu balsojumu. Ist es denn eine Möglichkeit? Vai tas būtu iespējams? Jo šajā tekstā ir papildu teksts. Šeit tiek runā, apspriests jautājums par Amnesty International un um, ap, apvienotajām nācijām. Šeit tiek runāts par bažām, nevis tikai par to, ka mēs esam uh, šeit tiek celta trauksme, nevis uh, tikai paustas bažas, vienkārši par frāzi expresses alarm un uh, tas, ka šeit ir pieminēts ANO un arī pēdējais teikums, tas ir atšķirīgi. Varbūt mēs varam piekrist referentai attiecībā uz skaitļiem, bet par saturu nobalsosim atsevišķi. Es domāju, ka tas būtu godīgs un. Uh, pareizs risinājums. Vispirms eh, Mūnises kundze. Jā, paldies priekšsādātāji, liels paldies par šo priekšlikumu. Tad kompromisu var labot, un mēs varētu rakstīt express continued grave concern. Un to mēs varētu tad tā teikt. Paužam dziļu norūpētību, un tas kompromisā jau ir pateikts. Bet uh, pēdējais teikums kompromisa tekstā nekādi nav iekļauts, tāpēc es šobrīd lēmu jautājumu par uh, ievērojumu skaitu, vai kā tas te ir noformulēts, great number, to mēs uh, pārņemam no Kēlana priekšlikuma ņemam ārā skaitļus un nobalsojam par pārējo teksta daļu, kuru tad uh, attiecīgi lingvistiski pieskaņos. Tātad, kurš šeit atbalsta Keilāna priekšlikumu? Pret atturas pieņemts. Reizēm repo, referentam būtu jābūt arī uh, laipnam pret uh, citiem. Beidzam balsot, un šis priekšlikums ir pieņemts. Tātad teksts bez skaitļiem, bet viss pārējais paliek. Devītais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 158. grozījums par pret. Simt četrdesmit piektajā grozījumā ir tas pats stāsts. CPP e nepiekrīt, ka tas ir iekļauts kompromisa tekstām. It's not covered. Tā tad nav iekļauts, ja? Ir jānobalso par 145. grozījumu. Munises kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Man nekas pret to nav iebilstams. Mēs varam balsot atsevišķi par pilnīgi visu. Uh, un mēs par zināmiem kompromisiem ar ETP un citām politiskajām grupām vienojāmies. Tomēr balsojuma sarakstā, kuru ir sagatavojis sekretariāts, ir teikts atkrīt, ja tiek apstiprināts devītais kompromiss, un devītais kompromiss tika apstiprināts. Mēs nevaram pēkšņi pieņemt lēmumu par to, kas kur ir iekļauts, to jau es teicu iepriekš. Šo sārakstu ir sagatavojis uh, sekretārs, eh, sekretariāts, bet gal galā iziem priekšsādātājs. Šis teksts nav iekļauts kompromisa tekstā, un es nesaprotu, kāpēc mēs esam pret to, ka ANO īpašajam ziņotājiem cilvēktiesībās būtu šādas tiesības. Salafrankas kungs, lūdzu priekšsādātāji. Sekretariāts politiskajām grupām ir izsūtījis ēpastus, kur ir teikts, ka tas nav iekļauts un ka mēs par to balsosim, tāpēc es aicinātu jūs izturēties atbildīgāk pret to, ko saka sekretariāts. Jā, tur iepriekš bija pieļauta kļūda, šis teksts nav iekļauts, bet priekšsādātāji turēsimies pie noteikumiem un pie sekretariāta instrukcijām, tāpēc par to ir jānobalso bet ziņojumā kompromisa priekšlikumā ir teikts, aicina es atbalstīt tālāku ANO īpašā ziņotāja darbu par cilvēktiesībām Irānā. Un šis teksts neiekļauj ETP grozījumu. Situācija ir vienkārša. Mēs varam to iekļaut kā šī teikuma otru daļu Ja es pareizi saprotu, ETP priekšlikums aicina ES pilnībā atbalstīt tā no īpašā ziņotāja darbu, ziņojot par cilvēku tiesībām uh, Irānā un nodrošināt uh, vīzes saņemšanu. Tāds, es saprotu, ir ETP priekšlikums. Vai jūs tam varat piekrist? Labi. Tātad balsosim par 145. grozījumu. Kurš ir pār? pret atturas tātad pieņemts. 158. grozījums par pret atturas. Simt piecdesmit sastais grozījums. Balsojam elektroniski.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 Pārējām pie desmitā kompromisa par, pret, atturs pieņemts. 169. grozījums par. Jā, pareizi. 100, nē, tas arī ir iekļauts. Tad 170. par, pret, atturs pieņemts. 171. pār pret atturs pieņemts, 172. pār pret atturs pieņemts, 173. pār pret atturs pieņemts, 175. pār pret atturas norādīts, 178. pār pret atturas. Par 175. pārbaudīsim. Beidzam balsot. 27 pār, 27 pret noraidīts. Un pārējām pie 178 pār, pret, atturas. Pārbaudīsim. Un beidzam balsot. 25 pār, 30 pret norādīts. 180 177. par, pret, atturas pieņemts, 178. par, ja Belders eh, sakoja Kronbergu, ja, noraidīts, 13. grozījums par, pret, atturas noraidīts, 14. par, pret, atturas noraidīts, 15. par, pret atturas pārbaudīsim. Die Abstimmung ist. Beidzam balsot. 30 pār, 26 pret pieņemts. 15. jau tika apstiprināts, tad nobalsosim par 16. grozījumu otro daļu par pret atturas pieņemts. 18. par pret atturas noraidīts, 19. par pret atturas noraidīts, 20. nē. 20. par pret pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts 29 pār 26 pret. Pēc tam pārējām pie 21. Nē, tas atkrīt. Nākamais arī laikam. 23. grozījums par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. 31 pār, 25 pret uh, pieņemts. 28. pār pret atturas noraidīts, 29. pār pret atturas noraidīts, 30 pār pret atturas noraidīts, 31. pār pret atturas noraidīts, 32. par pret atturas noraidīts, 33. Eh, atkrīt, 36. par pret atturas noraidīts. Varam arī pārbaudīt 38. Beidzam balsot. 26 pār, 31 pret norādīts, 37. grozījums par, pret atturas pieņemts, 39. par, pret atturas pieņemts, 41. par, pret atturas norādīts, 1. par, pārbaudām 41. Beidzam balsīs. 20 pār, 36 pret. Tomēr no sociālistiem es labprāt gribētu, lai deputāti aicina pārbaudīt rezultātus, nevis uh, politiskās grupas darbinieki. Pirmais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Otrais par, pret, atturas pieņemts. Trešais par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais par, pret, atturas pieņemts. Nu, kas notiek ar otro un trešo? Septītais par pret atturas pieņemts. Astotais par pret atturas pieņemts. Devītais par pret atturas noraidīts. Vienpadsmitais par pret atturas pieņemts. Un tagad pārējām pie elektroniskās balsošanas. Beidzam balsot. Ar 25 balsīm pār un 30 pret ziņojums ir noraidīts. Mr. Šāki? Šārkas kungs. Šārkas kungs. Kundz, respektīvi. Jā, tā kā mēs sākām rediģēt grozījumus, eh, vēlējos pēc tam biju neskaidrības par balsojumu sarakstu. Vai jūs saprotiet, ka šim balsojumam uh, sako visā pasaulē, un tas ir ļoti politisks, uh, politizēts balsojums. Liberāļu vārdā kopā ar EPP arī piedalījos uh, sagatavošanās sēdē, un, un uh, būtu pateicīgs saviem skaidrojumam, kādēļ balsots pret. Tas apstākļus, ka mūsu institūcija nav spējusi vienoties kopējā balsī par to, kā Eiropas saimniecība būtu jāstrādā Irānā, ir liela vilšanās. Tad mūsu politiskais mandāts ir pārkārts, mēs runājam par kāru Sīrijā, par uh, cilvēktiesībām, par uh, citām lietām un nācām klajā rekomendācijām, kā mēs varētu konstruktīvi strādāt arī jā, ne tikai kodola jautājumus, bet, bet citur. Un es nesaprotu, kādēļ EPP veids sarunas un tad mums aiz muguras lūk balso pret. Es tiešām esmu apjukus un es uh, pat būtu pateicīgi par paskaidrojumu, jo manuprāt tas ir ļoti, ļoti. ļoti negatīvs uh, signāls un pie tam ļoti tādā sliktā brīdī. Man nav atbildes uz uh, jautājumu, es vienkārši pats gribēju uzdot jautājumu. Nu, es varu sniegt personisku skaidrojumu, kādai balsoju pret. Cits starpā ir runa par grozījumu un lozingu. Un, cik saprotu, tad uh, mēs jautājumā par uh, kodolbrīvu zonu un austrumiem. Ir jautājums saistībā ar Irānu. Mēs nevaram to tikai Irānai izgrūst šo jautājumu. Vēlos vēlreiz to uzsvērt. Tātad um, mēs uh, nevaram šo jautājumu tikai Irānas kontekstā vien uh, atrisināt, jo Irāna nav vienīgāks nodarbojas ieroču piegādi. Nu, lūk, tas ir mans eh, personiskais skaidrojums, priekšstādātāja skaidrojums. Nu, tādēļ es balsoju šiem es dēļ pret. Nu, un eh, jums jāzina, ka visi bal daudz balso pret to šādu apsvērumu dēļ. Un mēs mēģinām rast eh, kompromisu. Vēl kāds kolēģis nu pat pieteicies, bet, kā es sacīju, tas ir mans personiskais, nevis priekšstādātāja viedoklis. Debate, es nepiebildīšu priekšsēdētāju šajās debatēs, jo tam mēs katrs te izteiksimies, un tas tikai pavērs sako debats. Bet ALDE un Eiropas Tautas partija un cits grupas komiteja varētu piekrist tam, ka kaut arī mums nepanāca vienošanās par tekstu šodien, varbūt eh, referenti un anreferenti eh, varētu tikties, lai sagatavot tālāk kompromisu plenāru sēdē. Ja šis teksts nav pieņemams, tad tas tiešām izskatīsies ļoti nelāgi. Te es piekrītu Šārkis kundzes komentāriem. Būtu tiešām ļoti slikti, ja mēs nosūtītu signālu, ka mēs nespējam vienoties par Irānu. Varbūt jūs varētu izskatīt šādu iespēju. Paldies. Anka. Sala Frankas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka Eh, var tikai paust nožēlu par to, ka nepanācām konsensu ar politiskajām grupām. Anna referenta un sarunu vadītāja darīja visu, kas bija viņas spēkos, un ļoti žēl, ka mums neizdevās pārliecināt eh, mūsu grupu locekļus. Priekšsēdētājs jau pauca viedokli, un es domāju, ka vēstījums, kuru nosūtām ar savu balsojumu, ir, diemžēl, pārāk labvēlīgs režīmiem, tāpēc daudz no mums uzskatīja, ka mēs nevaram balsot par šādu tekstu. Taču, tā kā Hovita kungs ierosināja, mēs esam gatavi pārskatīt iespējas, lai panāktu konsensuālu nostāju plenārsēdē. Es domāju, tas ir svarīgi, un mēs to varētu apspriest. Uh, varbūt parlamentā, taču šorīt piedāvātā rezolūcija neatbildiem kritērijiem, kurus bijām izvirzījuši, tāpēc mums ir demikris, demokrātas tiesības, neatbalstīju šo tekstu, ja tas neatbilst tiem principiem, ko paši sev bijām noteikuši mūsu noteiktiem parametriem. Skats, ka mēs darījām visu, kas bija mūsu spēkos, lai panāktu tekstu, kas e, būtu atbalstāms visām grupām, taču, diemžēl, ar šo tekstu tas neizdevās, jo šis teksts neatainoja mūsu politiskās grupas prioritātes un Mēs izmantojām šo, šīs savas demokrātiskās tiesības, diemžēl bijām spiest atsaukt savu atbalstu šim tekstam. Tas nenozīmē, ka neesam gatavi nākotnē darīt visu, kas mūsu spēklās, lai panāktu tādu parlamentu nostāju, kas varētu gūt uh, konsensuālu atbalstu plenārsēdēs. Es domāju, tas uh, ir iespējams, taču pat labāk šo šī rīta piedāvāto tekstu nevaram atbalstīt. Un es kundz lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Ir notikuši daudz sēnu referents sanāksmes. Un, uh, diemžēl, nepatīkam dzirdēt, ka tāda ir situācija, tāda ir Eiropas Tautas partijas eh, nostāja, kaut arī sarunās uh, kaut kāda pretestība neparādījās. Bija paredzēts, ka šis ziņojums sniegs konstruktīvu ieguldījumu. Uh, Eiropas Savienības un Irānas attiecību nākotnē. Bija paredzēts, ka tas būs pozitīvi tendēts, uzsvarot, mēren noskaņot prezidenta ievēlēšanu un Ženēvas vienošanos. Tas ir strīdīgs jautājums, un šeit es atainojos. Ziņojums ir vērsts uz šīm divām jomām. Atbalsts panāktēji vienošanās Ženevai un ar izvairīšanās no reģionāliem konfliktiem. Un es domāju, ka Eiropas parlaments ir izteikti pret zināmām Irānā pieņemtām nostājām, taču mums tiešām ir jāturpina uzsvērt cilvēktiesību lomu. Tas būtībā, tā būtībā ir trešā joma. Kā Šākas kundze sacīja, Bija gaidāms, ka panāks jau konsens par šo ziņojumu. Tad Strasbūrā mēs tiešām aspriedīsim, kas tālāk ir jā, jāpieslīpē, lai panāktu kompromisu. Skaidrs, ka mums ir jāstrādā pie tā, lai panāktu konsensu. Eiropas tautas partija uh, sacīja, ka viņiem ir bažas, diemžēl, ka tik skaidrā veidā šīs bažas neizpaldās iepriekšējās sarunās, bet es, mēs varam atsākt eh, diskusijas un cerams, tad situācija uzlabosies. Paldies. Vēl eh, vairāki kolēģi ir eh, ieradušies, pēc laika mums ir maz mūsu viesis jau ieradies. Tātad, jā, mēs visi koordinatori, tātad. Um, vienojamies, tad, tad vai mēs eh, varam atzīt to, ka gala balsojums tomēr ir negatīvs, un ja tā, tad frakcijas eh, vēlreiz eh, pusdienu laikā var padiskutēt par šo jautājumu un vēlreiz nobalsot. Nu, un varbūt tad EPP var mainīt savu viedokli un piekrist šim atzinumam. Ja nē, nu, tad ar to arī šis stāsts beidzas. Lūk, tā tad arī lemsim. Acela Frankas kundzei. Kungs, respektīvi. Paldies, priekšstādātāji. Mēs esam balsojuši par šo tekstu. Mēs nevaram sacīt, ka mēs par to nesam balsojuši. Mēs jau par to balsojam, mēs to noraidījām. Vienīgais, ko var sacīt savas grupas vārdā, ir tas, ko mēs varam darīt, un, protams, arī cits grupas šādi varētu rīkoties, proti mēģināt panākt vienošanos, un ja panāksim vienošanos, visās politiskajās grupās, tad mēs varētu plenāru sēdē iesniegt tādu tekstu, kur esam pieņēmuši. Taču, ja nevaram panākt vienošanos, tad to nesam panākuši. Un bija ievērojams vairākums, kas bija tādās domās, un tad neko citu mēs nevaram darīt, kā tikai rīkoties atbilstoši. Uh, un es savas grupas vārdā aktīvi meklēju konsensu, taču, ja tas nav iespējams, tad jāņem vērā, kāds balsojums ir noticis. Mēs esam gatavi darīt visu, kas mūsu spēkos, lai panāktu vienošanos, lai tekstu varam piedāvāt plenārsēdē, taču nevaram izlikties, ka balsojums šeit nav noticis, jo mēs balsojām gan par šo tekstu, un tas tika noraidīts. Tātad esam gatavi strādāt pie tā, lai panāktu kompromisu par šo tekstu visās politiskās grupās, lai to varētu piedāvāt plenāras sēdē. Un ja vairākums būs par to, tad lieliski, tad to varam tālāk virzīt plenāras sēdē. Tāds ir risinājums, kas iespējams būtu izēj no šīs strupceļa. Taču, ja konsens netiek panākt, tad vienkārši būs jāņem vērā, ka teksts norādīts. Labi, tad aizsāšu lūkā. Nu, mēs uh, veiksim centienus. Uh, panākt vienošanos starp frakcijām. Un par to tad balsosim 31. martā. Ja nebūs vienošanās par tekstu, nu tad ar to pašu arī šis stāsts būs galā. Vēlreiz eh, nebalsosim par šo atzinumu. Ir nepieciešams kopējs visu frakciju pieteikums, vai tam piekrītam? Tad tā arī darīsim. Nu, un tad visiem tomēr ir jācenšas pat kādu solīti pretī kompromisam. Uh, Nu, tas ir eh, diezgan tāds paģērošs centiens, bet uh, perioda beigās, tad ap, ot, 2. aprīlī par to balsosim mini plenāru sēdē. Bet nu, tas tad no frakcijām ir atkarīgs. Nu, lūk, tā tad mēģināsim panākt vienošanos, bet nu, katram ir jāspēr to līdz pretī. Lai mēs vienotos par vienu no nu, kopēju tekstu, par ko tad varam balsot. Nu, lūk, tā kā Tā arī darīsim. Paldies! Un tā kāds kungs jau te pēdējā jaunam Krievijas doma ir nobalsojis par Krīmas aneksiju to pievienot Krievijai. Un mums te būs Eiropas Sanībai un um, tad ASV faktiski nobalsos par to, lai visi domas locekļi tiek iekļauti sankciju sarakstā. Jā, varam sekot šim padomam, protams, Prēdes kungs. Vēl citi jaunumi. Francija, eh, Krievijas presi paziņo šorīt, ka Piedņestras dumas prezidents oficiāli pieprasa arī, pre, arī Piedņestras reģiona eh, inkorporēšanu Krievijā. Tāda ir jaunuma šorīt Krievijas presē. Paldies par šo informāciju. trying to talk to them. If you don't mind, I, can you yeah. sit over there, the side? Yeah. I, th I think we have also to say. Nu, domāju, ka būtu arī jāuztver, ka nelegāla Krimas aneksija. Nu, lūk, tā ir oficiāla Krievijas nostāja. Nu, tam ir nepieciešama vismaz 2-3 mēneši, tātad šai aneksijas uh, periodam. Tā kā es domāju, tas ir mūsu pienākums uh, censties izmantot visus iespējamos uh, diplomātiskos kanālus šajā staplēkā. Uh, lai to nepieļautu. Okay, then let's wage war. I think nobody was that. It's the sage. Nu, tad, nu, sāksies kāršļiem. Mēs teiksim, nē, nē, nē, nu, viss turpināsies. Nu, varbūt uh, Lielbritānija var uh, Budapeštas memoranda parakstīšanu vairāk izmantot, jā, tas tā kā šis memorands ir pārkāpts. Hi. Kolēģi un kolēģi. Kolēģi un kolēģis. Sveic mūsu vidu Ahmadu Al-Čarbas kungu, kas ir um, Sīrijas Nacionālās koalīcijas priekšsēdis, kas pārstāv tātad, pārstāv tātad opozīcijas spēkus. Nu, ne, pagājuši trīs gadi kopš uh, Sīrijā plusās um, pilsoņu karš, kopš ir sākusies šī te revolūcija Sīrijā. Aljārbas kungs, traģēdija Sīrijā ir bezprecedenta nesenā vēsturē. Mēs vēlamies izmantot jūsu klābūtni šodien, lai spriestu par to, ko starptautiskā sabiedrība var darīt, lai sekmētu politisku šī konflikta risinājumu un nodrošinātu pārēju uz jaunu demokrātisku valdību Sīrijā. Situācija ārkārtīgi satraucoša. Un izskatās, ka politisks risinājums joprojām nav rasts. Ženēva 1 un Ženēva 2 konferences ir izgāzušās, un vismaz pagaidām tās nestrādā. Opozīcijas spēki ir uh, vaināti. Režīmam izdevies tos vārnāt, tāpat arī iekšējas cīņas opozīcijas starpā nepalīdz. Ir nepieciešams valsts vēlēšanas. Nav skaidrs, kāds būs kandidāts no opozīcijas puses. Sīrijas uh, parlaments ir noteicis noteikumus prezidenta kandidātiem, kas padara par neiespējumu opozīcijai piedalīties un izvirsīt savu kandidātu. Nu, tas uh, bieži bažas par to, vai režīms tiešām vēlas uh, demokrātisku pārēju. Opozīcijas un revolucionārie spēki ir paziņojuši, ka aicinājums vēlēšanām uh, būs tāds lūzuma punkts. Nu, ko var darīt uh, starptautiskā kopiena, lai atsāktu sarunas? lai sekmētu apvienoto nāciju centienus uzlikt spiedienu Asāda režīmam sēsties atkal Ženēmā pie sarunu galda. Ali Arbis kungs, jums vārds. صباح الخير <coughs> uh, Uh, شكرا ل uh, Labdien! Vispirms vēlos pateikties organizatoriem, kas mūs ir uzaicinājuši uz šo sanāksmi, lai mēs varētu piedalīties šajās debatīs par Sīrijas revolūciju. 18. martā 2011. gadā sākās Sīrijas revolūcija pirms trim gadiem. Uh, un mēs piedalījāmies Sīrijas revolūcijas sākuma posmā Adarā, kad divi bērni devās ielās, ielās lai uzrakstītu vēstījumu uz skolas sienas. Viņus um, arestēja un tās sākās revolūcija Sīrijā. Un tā turpinās pēdējos trīs gadus. Protams, jums ir zināmi šīs katastrofas un traģēdijas apmēri. Sīrijā. Pie varas esošais režīms uh, met uh, bumbu tonas no lidmašīnām. Mēs devāmies uz Ženēvu ar cerību, ka nonāksim pie politiska risinājuma, kas ļautu piedzīvot pārejas periodu. Mēs par, uzskatām, ka Alasads nav uh, risinājuma sastāvdaļa. Taču Ženēm sanāks laikā un pat pēc tam mēs esam piedzīvojuši, ka pār par pieciem tūkstošiem civiliedzīvotāji tiek nogalināti. Ir neiedomāju, ka varētu turpināt sarunas tajā laikā, kad sistemātiski notiek slaktiņi. Mēs devāmies uz Ženevu pēc tam, kad bija notikusi sanāksme Parīzē. Un mēs piekritām doties uz Ženēvu, taču, ja režīms ir atbildīgs par sarunu izgāšanos, tad šādā gadījumā, gadījumā mūsu draugi, mūsu sabiedrotie Eiropas Savienībā un tās dalībvalstīs kas ir grupas pamats šiem partneriem, šiem sabiedrotajiem ir jāpieņem nostāja civiliedzīvotāju aizstāvībai un jāsniedz viņiem humanitāra, humanitārs atbalsts un militārs atbalsts. Ibrahimi kungs ANO īpašais sūtnis uh, Sīrijā pirms trim dienām iesniedza savu ziņojumu, un tajā viņš norāda, ka Alasada režīms ir jāsāc pie atbildīs par sarunu izgāšanu. ANO ģenerālsekretārs Banki Mūna kungs arī no savas puses norādījis, ka Bašara Alasada kandidatūru jaunajam mandātam nozīmē, ka vairs nav nekāda cerība nonākt pie politiska risinājuma. Šodien mēs esam jūsu vidū, lai jūs informētu par uh, visu šo notikumu gaitu. Mēs pieprasām no Eiropas Savienības mums sniegt uh, pretraķēšu ieročus, lai mēs varētu aizsargāt iedzīvotājs. Jūs zināt, kas notiek Halepo pilsētā. Tās ir bumbas, kas tiek mēstas uz e, iedzīvotāju dzīvo, dzīvojumiem rajoniem, lai nogalinātu bērnus, sievietes, atstājot viņus pilnīgā sabrukumā. Mums ir nepieciešami ieroči, lai mēs varētu aizsargāt mūsu tautu un lai pārtrauktu gaisa spēku darbību. Tā mūs ikdienas galīgi nos. Jūs zināt, kāda ir humanitārā katastrofa īrijā. Nu jau pāri par 200 tūkstošiem kritušo. Taču un ANO ir atzinusi, ka pārvietoto personu un bēgļu skaits ir jau 9 miljoni sīriešu. Viena trešdaļa no Sīrijas teritorijas ir pilnīgi vai daļai iznīcināti. Mēs šodien saskaramies ar grūtībām, ievainoto ārsteišanā. Up, daži eh, cilvēki šodien ir daudz kļuvuši par invalīdiem, un mūsu līdzekļi ir ierobežoti. Mēs darām visu, ko darīja, kas iespējams, lai sniegtu atbalstu invalīdiem un ievainotiem. Mēs arī strādājam Sīrijas iekšienē, un mēs izmantojam visus mūsu resursus, lai sniegtu atbalstu sīriešiem Sīrijas iekšienē. Un tomēr tradi, traģēdijas apjoms ir tāds, ka mūsu resursu kopums nav pietiekams. Mēs arī runājam šeit par hu humāno aspektu. Jums ir zināms, ka ir tāda zona Sīrijā, kas ir pilnīgi norobežots. Tajās nav nedzeramā ūdens, ne pārtiks produktu, ne medikamentu. Sīrijā tie cilvēki, kas netika nogalināti ar ieročiem, tiek pakļauti badam. Viņi ir uz badanāvis robežas. Bašās Nelasas pieņēmis likumu vainu pakļaušanās, vai arī mēs eh, galvenāsim cilvēks badanāvē. Un tas notiek šodien, 21. gadsimta, vai viņi mūs. Un tas, kas mūs nogalina trešo reizi, ir starptautiskās sabiedrības klusēšana. Um, redzot, ka šo noziegumu, kas notiek pret mūsu tautu. Mēs arī vēlamies paziņot ka mēs aicinām pieņemt ANO rezolūciju, pamatoties uz ANO 7. pāntu, lai tiktu identificēti humanās palīdzības sniegšanas uh, koridori. Tas būtu saskaņā ar ANO 7. pantu. Mums ir nepieciešami ierobežojas pasākumi, lai uh, visas uh, bruņotās grupas un uh, arī no ārvalstīm Sīrijā esošās bruņotās grupas tiktu aicinātas pamest šos izveidotos koridorus. Sīrijā ierodas algotņi, Hezbola algotņi, viņi nākuši no Irākas un arī Irānas republikas algotņi un arī Alkaida algotņi. un argu algoķi no Irākas un Levantu valstīm. Mums ir jāapkaro šīs teroristiskās organizācijas, kuras loģistiski atbalsta vara. Mūsu spēki nu, jau četras mēnešus apkaro šo teroristisko organizāciju, un mums ir izdevies atbrīvot Alepo, Idlebu, Dirzuru Mums ir izdevies gūt uzvaru kaujās pret šo teroristisko organizāciju, kuru piesēc pie varas esošie spēki. Hmm. Mēs apkarojam šīs ar Alkaidas saistītās organizācijas terorismu, mēs apkarojam arī Al Alasa terorismu un Irākas, Irānas un Hezbollah algotņu terorismu. Tas ir īsts karš, kuru, kur esam iesaistījuši pret šīm trijām pusēm, un eh, šajā kontekstā mums ir tiesības saņemt militāru un humāno atbalstu bez priekšnoteikumiem. Mēs esam ieradušies šeit, lai jums pastāstītu par savām vajadzībām, un mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība būtu mūsu pusē šajā izšķirošajā cīņas posmā. Sīrijas Nacionālās ko koalīcijas e, ietvaros mēs gribam izveidot brīvu demokrātisku valsti, kas balstās uz e, plurālismu, kur e, arī minoritāte ir sava teikšana, kur valdība var aizsargāt sievietes un minoritātes. Tā būtu valsts, kas var nodrošināt Sīrijas iedzīvotāju brīvību. Paldies! Thank you very much, uh, Mr. Paldies. Alčābra kungs par šo paziņojumu ārlietu komitejā. Un tagad vēlos dod iespēju izteikties mūsu kolēģiem. Un vispirms Hovit kungs lūdzu. Well, thank you very much, President, and I'm joining. Paldies priekšsēdētājiem. Un uh, kā jūs redzat, uh, Alčārbas kungs, uh, mēs visi šeit. Uh, šajā institūcijā visās eh, partijās un grupās eh, viennozīmīgi sveicam jūs un, un eh, atbalstam jūs. Mēs visi esam viensprāts, ka nec Eiropas, nec starptautiskā reakcija kopumā nav bijusi adekvāta. Bet no mūsu satās uzņemšanas droši vien, es ceru, ka jūs noprotiet, ka principā mēs jūs atbalstam un, un noteikti izrādam solidaritāti. Vēlos uzdot jums trīs jautājumus, ja neiebilstiet. Pirmais jautājums lūkots. Kas notiek ar Ženēvu divu sarunām? Mēs visi tam sakojam līdzi, mēs visi ceram, ka šīs sarunas vainagosies panākumiem un būtu tikai godīgi man uzdot šo jautājumu, jo daudz mums ir ieinteresēti, kas tad tur kulāros notiek. Un kā jūs um, vērtējat no iekšienes šo sarunu gaitu? Vai jums kādā brīdī bija cerība, ka um, šajā procesā varētu notikt kāds izrāviens, proti vai uh, nākotnē varētu notikt kādi diplomātiski risinājumi, pasākumi. Un kādēļ tad eh, pagaidām izdevies gūt panākumu šajā sarunās? Nu, ka ir svarīgi uzdot šādu jautājumu. Otrs jautājums, lūk, kāds eh, par eh, atbalstu, ko mēs Eiropas Savienība varētu sniegt jums kā opozīcijas grupu koalīcijai. Nu, tā standarta praksa analīze ir tāda, ka, nu, viena no grūtībām šajā procesā Es neapšaubu tos, ko jūs personīgi pārstāvjat, bet viena no grūtībām ir tāda, ka opozīcija nav homogēna. Tā ir daudzveidīga, sastāv no dažādām grupām, kas savā starpā nav īsti sakoordinējušās, vismaz ne tik lielā mērā, lai valstī reāli sāktos kāds pārējais eh, posms. Es, protams, par to būtu tikai priecīgs, bet, nu, diemžēl ir tā, ka jūs un jūs kolēģi nu, iznēst īsti vienoti. Varbūt jūs varat to, to pakomentēt, un man tiešām interesē tas, vai. Vai diplomātija vai finanšu atbalsts, kāda apmācība, atbalsts loģistikas jomā, ko mēs jums kā opozīcijas koalīcijas sniedzam, ir pietiekami. Lai gan es dzirdēju, ko jūs sacījāt no rīta par ieročiem, jā, to mēs eh, pieņemam zināšanai un šajā komitejā to apsvērstam. Pagaidām eh, Eiropas saimnība šādu vēlmi, proti, atbalstīt jūs ieročajā nav izrādījusi, bet katrā ziņā būtu labi, ja jūs būtu savā starpā vairāk koordinēti. Un, un tad, lūk, jautājums, vai mēs eh, darām pieteikumu, ko varam darīt vēl. Un visbeidzot, būšu godīgs ar jums, runājot par džihadistiem, kā jūs viņus saucējat par Al-Qaida sabiedrotajiem, kas arī piedalās eh, opozīcijas grupu darbībā. Nu, lūk, šai sakrā es būtu pateicīgs. Vai jūs to varētu pakomentēt, jo daudz nu, mums eh, tiešām nobažījušies par to, ka, nu, lūk, dažas tādas uh, ļaunas asinskāras grupas eh, un, nu, un potenciāli aizstās eh, cits nemazāk asinskāras eh, grupas vai individu. Lūk, tā kā es vēlos pavaicāt jums, kā jūs nodrošināsiet, lai tas nenotiktu, protams, cik nu jūs to spējat. Un vēlreiz paldies jums par visiem jums paustiem komentāriem. Thank you very much, Mr. Howitt. Uh... Paldies, Kāvita kungs. Tagad es došu vārdu Šākas kundzei. Liels paldies! ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs turpinātu meklēt risinājumus, lai cik sarežģīti tas arī nebūtu. Un es izmantoju uh, šo iespēju uzklausīt jūs. Gribētu zināt, ko jūs domājat par Ženēvas procesu izredzēm un jūsu lomu tajā. Un arī par lomu, kuru jūsuprāt varētu spēlēt Irāna. Vairāki kolēģi uzskata, ka nav iespējams uh, atrast risinājumu neiesaistot islāmisko iedzīvotāju daļu, kas atbalsta Hezbollah kaujiniekus un aktīvi piedalās šajās darbībās. Citi uzskata, ka tas tikai sarežģīta lietas. Un uh, tāpēc es labprāt gribētu zināt, ko jūs par to domājat. Vēl es gribētu kaut ko plašāk uzzināt par to, cik lielā mērā džihādistu grupas uh, tajā ir iesaistījušās un kādas ir viņu savstarpējās pretrunas, jo mums ir skaidrs, ka mēs eh, nevaram runāt ar džihādistu bloku. Un mēs redzam, ka eh, dažas islāmistu grupas ir pat radikālākas par citām, un tās visas mums rada lielu bāžu, jo mēs, protams, ļoti labi saprotam, ka eh, cilvēkiem Sīrijā ir. Uh, vai nu jāizvēlas starp vardarbīgu režīmu, kas necieš nekādu opozīciju, vai arī starp islāmistiem, kas nepiedāvā kā alternatīvu demokrātisku sabiedrību. Tāpēc tas mums dara bažas. Eiropas Savienība ir bijusi viens no galvenajiem humanās palīdzības sniedzējiem un programmu atbalstītājiem. Mēs zinām, ka Sīrijas uh, tauta ir atkarīga no šīs palīdzības, bet uh, ir arī zināmi ierobežojumi uh, šo cilvēku sasniegšanā. Kāda ir bruņoto spēku loma, uzlabojot palīdzības pieejamību? Vai tas būtu iespējams? Un, manuprāt, tie ir svarīgākie jautājumi, bet gribētos zināt arī par citu valstu, īpaši kaimiņu valstu, Turcijas, Libānas uh, lomu palīdzības iespēju sniegšanā, kas varbūt mums ļautu pārbīdīt mūsu programmu galveno mērķi, ja tas būtu iespējams. Paldies, Hākas kundze. Tagad vārds Atkinsa kungam. Chairman, thank you very much. Paldies, priekšsādātāji. Arī es gribēju sveikt Alģābas kungu ar viņa viesošanos parlamentā. Lielbritānijā mums ir tāds teiciens, ka eh, tad, ja ir atšķirīgi politiskie viedokļi, ir jāņem vērā abi, un tāpēc eh, starp cilvēkiem, kas varētu būt jūsu dabiskie atbalstītāji, rodas bāžas par eh, opozīcijas sastāvu, un tāpēc Es zinu, ka jūs to pieminējāt, un manuprāt, ir ļoti rūpīgi un aktīvi par to jādomā. Mēs nesen esam piedzīvojuši, ka Krievija Sīrijā neatbalsta iejaukšanos, bet tas īsti neatbilst tam, ko viņi dara paši šobrīd. Un šorīt mēs no kāda kolēģa dzirdējām, ka būtu vērts ņemt vērā arī Ķīnas nostāja attiecībā uz Ukrainu, ņemot vērā, kādas drošības padomē ir problēmas ar Sīriju, vai jūs esat domājuši par iespēju vai nu tieši vai mm, netieši mm, runāt ar Ķīnu, vai viņi tiešām jūs priekšā aizcirstu durvis, uh, ir jādomā par iespēju, kā izkļūt no šīs trupceļa diskusijās, un ir nepieciešams atrast unikālu un atšķirīgu risinājumu. Man šķiet, ka Ķīna te varētu būt uh, viens no piemērotiem risinājumiem. Liels paldies, un tagad vārds uh, bijušajiem parlamenta priekšsādātājiem Peterinkungam. Jā, liels paldies uh, jums par to, ka esat šeit klāt. Ir tas, ko jūs mums sakāt, un Uh, rada ļoti nospiedošu iespēju, un man, protams, nav nekādu šaubu, ka Asada režīms uh, savas, savu laiku ir nodzīvojis un tam ir jāpazūd. Kāds krievu rakstnieks reiz teica, ka tad, ja mēs noņemam no postamenta uh, pieminekli cilvēkam, kurš, eh, kur, kura statuja tur atrodas, nekad nav zināms, kas nāks vietā. Varbūt, ka situācija būs vēl sliktāka. Ir jāatzīst, ka Asāda režīma laikā kristieši salīdzinoši mierīgi varēja šajā valstī dzīvot un praktizēt savu ticību. Es eh, pat esmu bijis eh, Damaskā, vienā baznīcā, virs kuras bija redzams apgaismots krusts, un citās ārābu vai musulmaņu valstīs, tas īsti nav iespējams, tāpēc es gribētu zināt, kāda ir reliģisko minoritāšu situācija Sīrijā, kāda būtu attieksme pret kristiešiem, ja uzvarētu jūs. Nu, protams, es nevēlētos, lai uzvarētu fundamentālisti, kas pēc tam apslaktētu kristiešus. Kā jūs eh, vērtēt šo situāciju? Paldies, Petringa kungs, Severina kungs. Paldies! Paldies par jūsu uzrunu. Es ļoti rūpīgi tai sakoju. Un šķiet, ka sapratu, ka jūs uzskatāt, ka galīgajam risinājumam ir jābūt politiskamam risinājumam, un šai krīzē militārs risinājums nav iespējams. Tomēr es gribētu dzirdēt apstiprinājumu tam, vai mana izpratne ir pareiza. Vai jūs uzskatāt, ka izēja var būt tikai politisks risinājums vai ir iespējams arī militārs risinājums? Un tad, ja ir iespējams politisks risinājums, vai tas būtu labākais risinājums? Otrs jautājums. Ko jūs uh, uzskatat par politisku risinājumu, kas vienlaikus ir gan taisnīgs, gan iespējams, gan ilgtspējīgs? Mums uh, būtu ļoti svarīgi dzirdēt, ko jūs par to domājat. Un visbeidzot, kas jūsuprāt līdz šim ir bijuši būtiskākie šķēršļi, kuru dēļ Ženēvas procesā nav izdevies pietuvoties pieņemam politiskam risinājumam. Paldies, Severina kungs! Un pēdējais runātājs, kurim došu vārdu, ir Landsbergi kungs. I would like thank you very much for information and Paldies Liels paldies par informāciju un par iespēju apmainīties ar viedokļiem. Gribētos zināt, vai ir izdevies panākt kādu risinājumu vai pietuvoties risinājumam, ņemot vērā asadu noziegumus pret cilvēku. Tik daudzi cilvēki, ieskaitot tik daudzus bērnus, ir uh, šajā konfliktā gājuši bojā, un kur tad ir starptautiskā krimināla tiesa? Ja ir bloķēti visi iespējamie risinājumi drošības padomē un citās struktūrās, tad es saprotu, ka vismaz Sīrijas opozīcija nevar palikt malā un apstrīdēt uh, demokrātiju. Kā jūs varat to pieļaut? Mēs saprotam, ka Krievija piesādz As Asada režīma noziegumus, bet Krievija pati sevi ar savu totalitāro rīcību ir tik ļoti diskreditējusi, ka šim jautājumam uh, būtu jātiek risinātam. Tie ir noziegumi pret cilvēci, pret civilā iedzīvotājiem, pret bērniem, ir izmantot ķīmiskie ieroči. Un kāda tad šī situācija šobrīd ir? Paldies, Landsberģa kungs. Mums ir vēl viens runātājs, kurš ir lūdzis vārdu, proti Tānoka kungs. Paldies, priekšsādātāji. Aptuveni pirms diviem gadiem es šajā parlamentā aicināju publiski aicināja noteikt lidojuma aizliegumu zonu par Sīriju. Diemžēl tas nenotika, bet, manuprāt, daudz tūkstošu nevainīgu dzīvību būtu iespējams izglābt, ja rietumi būtu izmantojuši šo stratēģiju. Ņemot vērā eh, to statusu, kādu Krievija ir panākusi, uh, pateicoties eh, savai agresijai pret Ukrainu. Vai jūs uzskatāt, ka tas eh, būtiski ietekmēs domāšanu Vašingtonā vai Eiropas galvaspilsētās? Proti, mazinot eh, Krievijas atbalstu Asadam, nosakot lidojuma zonas aizliekšanu It īpaši briesmīga šķiet kasešu bumbu izmantošana jūsu valstī, lai nogalinātu civiliedzīvotājs, un es domāju, ka amerikāņu iespējas un eh, tehnoloģiskās, um, tehnoloģiskais potenciāls varētu būtiski ietekmēt uh, Asada režīma izdzīvošanas iespējas. Ja? K Krievija ir sākotnēji paudusi atbalstu barbariskam režīmam, bet tagad tā ir arī apbēdinājusi pasauli pat ar savu agresīvo uzvedību. Vai šeit ir kādas iespējas uh, risināt šo situāciju? Paldies, Tānako kungs, tagad jau Džārbas kungs, došu vārdu jums, lai atbildētu uz jautājumiem, kurus uzdeva kolēģi. Thank you. Paldies, eh, dāmas un kungi! Es pateicos eh, visiem, kas man uzdeva jautājumus. Vispirms jautājums, kas skar starptautisko un Eiropas atbildi uz krīzi. Vai šī atbilde ir bijusi pietiekama? Protams, ka ne. Tā ir, nav bijusi pietiekama, jūs redzat, eh, cik plaša ir izvērtusies cilvēciskā katastrofa, uh, kādi ir nepieciešami palīdzības eh, pasākumi, un mēs runājam, ka gan politiski, gan militārā ziņā tā ir milzīga katastrofa. Mēs zinām, ka šāda situācija nav ilgtspējīga, jo mēs runājam par brīvības revolūciju, bet arī par ticības re revolūciju. Mēs eh, būsim uzticīgi un atzinīgi tiem, kas mums ir palīdzējuši, proti Eiropas Savienībai, bet ziniet, ka palīdzība nav bijusi pietiekama. Vairāki jautājumi tika uzdot arī par Ženēvas eh, procesu. Es mēģināšu uz tiem atbildēt vienlaicīgi. Vienā atbildē. Kāpēc eh, Ženēvas process ir izgāzies? Mēs zinām, ka tas ir cietis neveiksmi. Un, ja mēs redzam, ka redzam, kāds ir noziedzīgais režīms Sīrijā, mēs jau varējām saprast, ka tam nebūs pieņemams mierīgs risinājums. Režīms, kas eh, nogalina savu tautu, izmantojot skada raķetes, nav režīms, kurš piekritīs militā, mierīgiem risinājumiem. Režīms, kas uzbruk saviem civiliedzīvotājiem, kas izmanto ķīmiskos ieročus pret savu tautu, tam nav gatavs starptautiskā arēnā ir apstiprināts beidzot risinājums ķīmisko ieroču izvešanai. Rezolūcija ir apstiprināta, tomēr vienlaikus vai mēs piekrītam tam, ka pret uh, mierīgajiem civiliedzīvotājiem Sīrijā tiek izmantoti klasiskie konvencionālie ieroči, vai mēs uh, izvedam ķīmiskos ieročus, bet atļaujam uh, pret eh, cilvēkiem izmantot parastos ieročus, pret cilvēkiem, kas katru dienu tiek nogalināti, es uh, atgriezīšos vēl pie Ženēvas. Ženēvas mērķis bija izveidot pārējais valdību. Un kolēģi, kura varētu uzraudzīt vēlēšanas, varētu pārstāvēt uh, militāros uh, armiju un mierīgos iedzīvotājus un nodrošināt pārēju uz uh, demokrātisku režīmu vēlēšanās. Lai nodrošinātu reālu pārēju un uz demokrātiju režīmu maiņu, bija vienošanā, ir nepieciešama vienošanās uh, starp Sīrijas režīmu un opozīciju. Un mēs redzam, ka režīms tomēr nav gatavs piekrist šādam pārējais risinājuma izveidai. Asads ir node, no, nodedzinājis visus tiltus, un tagad uh, šim režīmam politiski risinājumi vairs nav iespējami. viņi nebūtu piekrituši pārējais orgāniem, kurā nebūtu pārstāvēts Asads. Jā, tika daudz runāts par to, ka Krievija ir izdarījusi spiedienu, bet uh, mēs Ženēvā nepadevāmies. Ir jāapzinās, ka Ženēvas process nepanāks politisku risinājumu, tomēr mēdīju atspoguļojumu ziņā mēs esam ieguvuši, jo pirmajā Ženēvas konferencē izdevās panākt vienošanos par rezolūciju, kurā mēs paudām eh, savu piekrišanu miez, mierīgam situācijas atrisinājumam, proti to, ka armija tiek atvilkta no, armi, no kazernām un ka cilvēkiem tiek eh, ļauts mierīgi demonstrēt. Mēs atbalstījām šo rezolūciju un mūsu līdzdalība otrajā Ženēvas miera konferencē parādīja to, kādā veidā režīms uh, ir uh, ievērojis uh, šīs apņemšanās un ka Asada režīma pārstāvi runā tikai ar Asadu, mēs savukārt runājam ar visiem uh, Mēs devāmies uz Ženēvu, mēs visi sēdējām pie viena gāda ar Asada režīmu pārstāvjiem, mēs uh, gājām viņiem arī pretī, piekāpjoties, vienlaikus labi zinot, ka Sīrijas tauta nepiekrīt tam, ka mēs sēžam pie viena gāda ar Sīrijas režīmu un risinām ar to sārunas. Tomēr mēs to darījām. deputātes kundze, kas eh, runāja par mūsu attiecībām ar dažādām eh, formācijām un integrējošiem spēkiem. Jūs eh, taču labi zināt, ka mēs devāmies uz Ženēvu, lai runātu ar visiem šiem spēkiem. Mēs devāmies uz Ženēvu bruņoti ar eh, mūsu iedzīvotāju atbalstu. Un tomēr tas, kas notika Ženēvā, eh, bija tas, ka Sīrijas režīms izmantoja visas iespējas, lai izgāstu šīs sarunas. Tik tā par Ženēvu. Tālāk es gribēju pakomentēt nepieciešamību padomāt par to, kas notiks pēc Ženēvas. Varbūt par iespēju rīkot citu konferenci. Tomēr, manuprāt, ņemot vērā situāciju un Sīrijas režīmu nostāju, manuprāt, tai nebūs nekādu rezultātu, jo režīms nevēlas sadarboties. Runājot par terorismu, arī par to tika uzdot jautājumu. Tas bija trešais jautājums.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 Daudzi savos jautājumos pieminēja ekstrēmistus. Mūsu pozīcija ir pavisam skaidra. Mēs uzskatām, ka tie cilvēki, kas um, ir atbrīvotajās zonās, cīnās pret eh, šiem ekstrēmistiem jau vairāk nekā gādu. Ekstrēmistus var iedalīt divās kategorijās - tos, kuri ir iz, iznākuši no Sīrijas eh, cietumiem, kuri ir pieredzējuši kara darbību Irākā, amerikāņu un britu klātbūtne Irākā un šie ieslodzītie tiek atbrīvoti, lai viņi veiktu vardarbīgus eh, pasākumus eh, Sīrijas iekšienē. Otra kategorija ir kaujinieki, kas ir ieragus, ieradušies no citām valstīm. Tie ir Alkaidas kaujinieki, un eh, daži no tiem ir ieradušies pat no Eiropas. Ir nepieciešams visiem saprast, ka Tie esam mēs, kas cīnāmies pret šiem ekstrēmistiem. Un mūsu vardarbīga, Sīrijas vardarbīgais režīms vienmēr šos ekstrēmistus ir piesaidzis, nav pret tiem cīnījies, bet mēs to esam darījuši vienmēr. Pagājušā gada, līdz pagājušā gada beigām mūsu cīnītāji uzsāka ļoti aktīvu cīņu pret uh, uh, ir, Irākas, uh, Libānas uh, ekstrēmistiem un uh, kaujiniekiem, kas ieradušies no citām valstīm. Un šī cīņa, kuru mēs esam uzsākuši pret uh, ekstrēmismu, ir zināma visiem. Daudz mocekļu ir uh, upurējuši sevi šajā cīņā pret ekstrēmismu. Tāpēc ir nepieciešams uh, mūsu cīņā ņemt vērā visus šos aspektus. Un mēs esam cīnījušies arī pret uh, Krievijas pārstāvjiem, kas ir režīma labākie draugi. Un uh, arī tas ietilpst uh, mūsu cīņā pret terorismu. Mēs visi sīrieši un arī jūs, eiropieši, esam spiesti cīnīties pret uh, šīm divām terorismu grupām. No vienas puses uh, pret teroristiem, kas ierodas no Irākas un Lībijas, bet uh, arī pret Asada režīmu, pret viņa korumpēto ģimeni, kura ir pastrādājusi uh, milzīgu vardarbību pret uh, īrijas tautu. Mums ir jācīnās par jaunu Sīriju. Un runājot par minoritātēm un kristiešiem, es personīgi dzīvoju reģionā, kur iedzīvotāji vairākums ir kristieši, tā ir Kamašlī pilsēta, un tajā ir daudzu kristīgo konfesiju pārstāvi. Tā ir pilsēta, kura tika, kur uzbūvēja Franči 1921. gadā, un tur dzīvo gan uh, katoļi, gan uh, pareisticīgie kristieši. Un eh, šī pilsēta piedara, piedara eh, Sīrijai. Bet uh, pat vēl pirms Asada piedzimšanas es uh, studēju protestantu skolās un kopš darīju to kopš eh, sākumskolas līdz vidusskolai. Tātad es esmu ieguvis izglītību kristiešu izglītības iestādēs gan protestantu, gan katoļu. Mani skolotāji joprojām ir eh, Sīrijā, es ar viņiem uzturu kontaktus. Mēs visi esam dzīvojuši reģionā, kur nebija domstarpību starp arābiem, kurdiem, kristiešiem un musulmaņiem. Visi dzīvoja mierā un saticībām. pirms uh, Asada un viņa tēva režīma Eh, arī pastāvēja kristiešu baznīcas, uz tām bija krusti. Un pēc uh, franču aiziešanas 1948. gadā un līdz pat uh, eh, 1970. gadam, kāda tad bija kristiešu situācija? Tā bija pilnīgi normāla. Valsts dzīvoja pilnīgā mierā, pastāvēja uh, demokrātija, protams, bija arī militāri apvērsumi, bet demokrātija galu galā vienmēr uzvarēja. Un kristiešiem bija līdzīgas tiesības kā musulmaņiem. Mums uh, ir bijuši kristieši, kas ir bijuši parlamenta priekšsādātāji. Viens no viņiem bija Saits Saks, kurš bija uh, pareisticīgs kristietis, un uh, viņš uh, vadīja parlamentu kopš uh, 50. gada sākuma Un tas ir viens no krī, Sīrijas simboliem - kristietis, kurš ilgu laiku bija dzīvojis Sīrijā un piederēja pie bloka, kas cīnījās pret Francijas klātbūtni Sīrijā. Un uh, eh, Sērstans Takī, slavens uh, Sīrijas ekonomists, arī ir eh, viens no Sīrijas simboliem. Es eh, no Sīrijas aizbraucu pēc eh, revolūcijas. Un piekdien biju, lielajā piekdienā biju baznīcā un zinu, ka visi patriarhi sveic iedzīvotājus šajos svētkos. Tad, tad ir lieli meli teikt, ka tas ir tikai Asada nopelns. Un kristieši ir uh, bijuši gan lauksaimnieki, gan ir privatizējuši autoražošanas nozari, un vairums kristiešu izceļoja uz Libānu, Kanādu un Amerikas Savienotajām valstīm vēl 80. gados. Visai pasaulē ir jāzina, ka šis režīms uh, meloja un tas nenodrošināja aizsardzību minoritātēm. Minoritātes būtībā aizsargāja demokrāti. Mēs ievērojam daudzveidību, vienmēr esam cīnījušies pret terorismu, vienmēr esam sargājuši šo Sīrijas uh, daudzveidīgo mozaīku, kas ir modernās Sīrijas tēls. Un tomēr es redzu, ka režīma propaganda ir guvusi zināms panākums, un tā gūst arī zinām atbalstu rietumos. Uh, Es eh, gribētu cīnīties pret šo propagandu, pret šiem meliem. Pēdējos uh, trīs gadus mēs dzīvojam tādā kā melnajā komēdijā. Un eh, gribēju teikt, ka tiem cilvēkiem, kas uh, iet bojā Asada režīmu dēļ, nav atšķirības uh, starp musulmaņiem, starp kurdiem, starp kristiešiem. Mums tam ir arī pierādījumi. Šobrīd jūs piedzīvojat uh, milzīgu noziegumu. 11 tūkstoši cilvēku ir ieslodzīti vienā vienīgā cietumā. Mums ir arī attēli, kas to aplie, apliecina. Un 48 stundas uh, pirms uh, Ženēvas konferences mēs teicām, kāda ir situācija. Un kas attiecās uz eh, Ķīnas jautājumu? Mēs eh, Montrē tikāmies ar Ķīnas pārstāvjiem pēc sarunām. Ženēvā es tikos arī ar Ķīnas ārlietu ministru. Šī bija ļoti liederīga, auglīga tikšanās. Viņš pauda sapratni par situāciju un teica, ka viņa domas par opozīciju esot bijušas kļūdainas. Vēl viņš sacīja, ka prezidenta Bašāra runa esot uh, bijusi nepatiesa, savukārt opozīcijas uh, idejas ir konstruktīvas, un viņš aicināja mūs uz oficiālu vizīti Ķīnijā, Ķīnā, un es eh, drīzumā mēģināšu šo ielūgumu izmantot, lai runātu ar atbildīgajām Ķīnas amatpersonām. Un kas attiecas uz jautājumu par Irānu. Arī Irāna bija aicināta piedalīties piekrita Ženēvas pirmās konferences rezolūcijai, un Irāna tika aicināta piedalīties, bet ja kāda partija nepiekrita Ženēvas viens deklarācijai, tā nevar piedalīties nākamajā konferencē, un Irāna nepiekrita gal galā šim paziņojumam. Irāna ir piedalījusies uh, vardarbībā, kas notiek Sīrijā, un Hezbollah, kas ir teroristiska organizācija, saņem atbalstu no Irānas. Un Jāteic, ka šī organizācija Arābu pasaulē bauda ļoti mazu atbalstu. Hezbola ir piedalīsies karā pret Sīrijas tautu, un papildus tam Hezbola nepiekrīt arī Ženēvas viens deklarācijai. Ja Irāna vēlas patiešām sniegt pozitīvu ieguldījumu, tad mēs esam noskaņoti uh, pret to labvēlīgi, bet no sākuma Irānai ir jāpauž atbalsts tam, ka republikāniskās gvārdes armija tiek atvilkta no Sīrijas, un mēs uh, principā ne, neiebilstam pret um, Irānas iesaistīšanos uh, krīzes atrisinājumā. Tālāk. par opozīcijas spēkiem un par to, vai mēs kontrolējam šos opozīcijas spēkus. Jā, protams, mēs Ženēvā ieradāmies ar šo spēku mandātu, un mēs uh, esam darījuši visu, lai palīdzību būtu iespējams sniegt atbrīvotajās zonās Mēs uh, cīnāmies pret terorismu un esošo režīmu, un tieši šie kaujinieki ir tie, kas nodrošina palīdzības uh, sniegšanas iespējas mūsu tautai atbrīvotajās reģionos. Mēs šeit runājām par uh, Ženēvu un uh, režīma nevēlēšanās iesaistīties ir eh, pirmais eh, šķērslis risinājuma panākšanai. Varbūt eh, daži te runāja par militāru risinājumu. Nu, nē, militārs risinājums nebūs iespējams. Ir nepieciešams politisks risinājums, bet šobrīd ir divas paralēlas notikuma gaitas - militāra un politiska, un tad, ja mēs neizdarīsim stingru spiedienu uz režīmu, politisku risinājumu panākt neizdosies. Vismaz uh, kopš laika, kad tika izmantoti ķīmiskie ieroči visas pasaules uh, acu priekšā, es uh, esmu runājis ar daudziem rietumu ārlietu ministriem, ieskaitot ar Džonu Kēriju, ar Francijas Lielbritānijas ministriem, kuriem būtu jādraud ar militāriem triecieniem, lai neatstādītu un nesodītu ķīmisko ieroču izmantošanu. Tas eh, pierāda, ka šis režīms eh, pazīst tikai spēka valodu un tas vienmēr balstīsies uz spēku. Mēs strādājam pie divām paralēlām līnijām, pie politiskas un pie militāras. Un militārā līnija balstās uz opozīcijas koalīcijas cīņu Sīrijā, bet mēs vēlamies politisku risinājumu Šī valsts ir praktiski iznīcināta un ir ātri jānonāk pie politiska risinājuma. Un tomēr mums ir nepieciešams arī spēks, lai cīnītos pret uh, Sīrijas armijas uzlidojumiem no gaisa. Un varbūt uh, tikai uzbrukot Damaskai, ir iespējams panākt politisku risinājumu. Mēs gribam tomēr visai pasaulē atkārtoti apliecināt, ka jums nav jābažīs par to, ka ieroči nokļūs teroristu vai ekstrēmistu rokās. Mēs esam spējīgi cīnīties pret šiem teroristiem un ekstrēmistiem un uh, viņu dalība no um, mūsu vidas tiks izslēgta. Mēs jau esam uzsākuši cīņu pret islāmisko, islāmiskajiem karotājiem, un mums nevajadzētu ļaut nozakt mūsu revolūciju. Mums ir jābūt atbildīgiem par to, ko mēs paziņojam. Visi, kas atbalsta īstas vēlēšanas ar īstām vēlēšanu urnām, bauda mūsu atbalstu. Un tad, ja pastāvēs uh, etniskas domstarpības uh, vai cita veida domstarpības, un pat tad, ja šīs e, grupas būs gatavas doties e, pie vēlēšanu urnām, mēs atbalstīsim to, ka tiek atrasts demokrātisks risinājums šim procesam. Īstens politisks risinājums ir prioritāte. Mēs piekrītam Ženēvas secinājumiem, kad mēs pieņēmām priekšlikumu izveidot pārejas organizāciju, kas iekļautu mērene noskaņotas personas, personas, kuras pieņem režīms un arī mēs paši. Šīs personas tad <clears throat> var piedalīties šajā pārejas posmā, kas ļautu pēc demokrātiskām vēlēšanām panākt īstenu jaunu Sīriju. Uh, نحن في سوريا كما قلنا أن حجم الك... سوريا kā jau mēs minējām, mēs saskaramies ar humāno katastrofu. Protams, lidojuma embargo ir situācija, kas nav iedomājama. Lidojuma aizlieguma zona nav iespējamais risinājums. Mēs to pieprasījām, kad mēs vēl bijām tikai šī konflikta sākuma posmā. Startautiskā sabiedrība atbildēja ar sazvērniecisku klusumu, un tas situācija šodien ir tikai pasliktinājusi. Šodien mums nepieciešami ieroči, lai stātos pretī valdības gaisa spēkiem no humānās palīdzības viedokļa jūs redzat, cik daudz ir nogalnāto cietumnieku vidū, un tad vēl arī cilvēki, kas ir nogalnāti ārpus cietuma, bērni, sievietes. Šajā revolūcijā Sīrijā sievietēm bija nozīmīga loma, viņas bija varones. Bez šaubām iespējams nav izcelta sieviešu īstenotā loma. Es apmeklēju Sīrijas dienvidos Daras pilsētu. Tās bija mūsu revolūcijas sākuma punkts. Es piedalījos musulmaņu svētkos lūkšanā. Šī apmeklējuma laikā es satikos ar vienu sievieti, satiku vienu sievieti, uh, Viņas bērnam bija lausta kāja. Un šī sieviete man sacīja, man trīs bērni ir miruši. Mocekļu nāvē un ceturtais bērns ir ievainots, taču tā ir demokrātijas un brīvības cena. Es jums stāstu īstenu notikumu. Šī sieviete pieņem to, ka viņas bērni mirst mūsu valsts Sīrijas brīvības vārdā. Paturiet prātā, kāda ir sievietes Sīrijas mātes loma. Pievēršoties demokrātie, kļuvu par mūsu koalīcijas priekšsēdātāju vēlēšanu rezultātām. Mums ir uh, prezidents, pre, prezidenta vietnieks, uh, ģenerālsekretārs, un uh, visi tiek ievēlēti demokrātiskā ceļā. Tieši šādas principus mēs vēlamies piemērot arī gatavojot nākošo Sīrijas konstitūcijas tekstu. Ceru, ka esmu atbildējis uz man uzdotajiem jautājumiem. Man tik piedāvāt vienreizēja iespēja uzstāties Eiropas parlamentā ārlietu komitejā. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienība ir mūsu tuvākais sabiedrotais. Mēs vēlamies, lai jūs būtu mūsu pusē, nevis uh, noziedznieku pusē. Eiropa vienmēr bijis upuru pusē. Eiropa nekad nav atbalstījusi bēndes un nekad tos neatbalstīs. Tā mēs ceram. Paldies! Herzlichen Dank, ich danke Ihnen sehr herzlich. Lielas paldies, um, Alģārbis kungs, uh, jums par jūsu situācijas izklāstu. Un mēs vienosimies jūsu pusē, bet uh, vienlaiks mēs. Uh, apzināmies, kāds ir mūsu kanapās um, iespējas, um, savā ziņā mēs esam bezpalīdzīgi, ņemot vērā tiešām šo šausmīgo situāciju jūsu valstī. Domāju par upuriem, par uh, bēgļiem, arī ārpus jūsu valsts, uh, Libānā esmu nesen pabijis, kur arī ir nemazums uh, Sīrijas bēgļu skaitu, skaits. Bet, um, ģimenes ar bērniem, bezpalīdzīgā situācijā, uh, Nu, un tā tiešām ir humanitāra katastrofa, par ko mēs varētu runāt jūsu valstī un pierobežas reģionos, un mm, mums tieši jā, jācenšas meklēt mierpilns risinājums šai situācijai, lai jūsu valsts pilsoņi varētu baudīt cilvēku cienīgu dzīvi. Thank you very much. Meine Damen un Herren, ich darf. Dāmas un kungi, vēlos sirsnīgi sveikt uh, mūsu vidū nākamo runātāju, tātad Čēms Morans, runās par nākamo darba kārtības punktu. Viņš ir Eiropas Savienības delegācijas vadītājs Eģiptē. Un situācija Eģiptē arī ir uh, iegāstā kritiskā jaunā fāzē. Tiek runāts, tātad apspēst jaunā konstitūcija Nu, tur ir daudz arī labi elementi, bet ir jautājums par to, kā tā tiks īstenota gan uh, politiskā ziņā, gan no cilvēktiesību viedokļa raugoties. Vai šī konstitūcija tiešām saturiski tiks ieviesta, vai, vai tā būs vien tāda fasāde, aiz kuras uh, slēpsies vadošie spēki, kā pat labans izskatās. Mēs zinām, ka Morzī kungs ir prezidents, um, ir uh, Mm, apņēmies eh, īstenot demokrātiskās un ekonomiskās eh, gaidas un tā, bet tā, tas ir tikai viens. Eh, viņš pārstāv tikai daļu no Eģiptes demokrātiskiem spēkiem. Mēs ceram, ka pārējais posma valdība būs, nebūs vēl viens. Vēl viens tāds fars, tāda baroka divi mīnus modelis. Bet mēs ceram, ka tas, šī valdība tiešām bruģēs ceļu uz uh, tiesiskumu valstī, kur ir arī diezgan liela kristiešu minoritāte, piemēram, un ka arī viņi varētu tikt pārstāvēt un uh, situācija līdz ar to uzlabotos. Un nu, situācija pasliktina tas, uh, kas notiek Saudārābijā un uh, Persijas līča valstīs. Tātad muslimu, vai, tātad muslimiņu brālība ir pasludināta par teroristisko organizāciju, nu redzēs, kā tas tad uh, uh izpaudīsies tuvākajos mēnešos, cerams, ka vardarbība no dažādām pusēm nepasliktināsies. Ir nepieciešama plurālistiska sabiedrība, un labprāt uzklausīsim jūsu viedokli, kā jūs vērtējat situāciju. Lūdzu, vēstniekums, jums vārds. Thank you very much, Mr. Lab no, labrīt, cienījamie klātesošie cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Nu, centīšos pēc iespējas godprātīgāk atspoguļot uh, situāciju Kairā. Debesis virs, virs Kairas reti, kad ir skaidrs cienojums, kas ir šo dižo pilsētu apmeklējuši, to zināsiet. Nu, un šodien nav izņēmums. Lai nu kā, kā priekšsētājs sacīja, ir uh, pieņemta konstitūcija Eiropā, tā šķietam pauž uh, iedzīvotāju gribu kampaņā, protams, eh, nācās eh, eh, ciest tātad šāds tādus deficīts, tāpat arī mēdīju jomā mēdīju. Tātad tos, kas aicināja balsot pret konstitūciju, šī balss, šīs balss īpaši netiek atspogļots, bet pats dokuments, pat konstitūcija, kā priekšsēdājs norādīja, un tur ir vērojami šādi tādi pozitīvi elementi. Nu, piemēram, dažas no progresīvākajām normām, ko Eģipte kāda ir piedzīvojusi attiecībās cilvēktiesību un pamatiesību ievērošanu, dzimumu līdztiesību starpā arī, tad, nu, protams, tam visam jāatspoguļos konkrētos tiesību aktos, lai tas tiktu iedzīvināts. Un gaidīsim arī parlamenta vēlēšanas, kas nor, norisēs, noritēs vairākus mēnešus pēc prezidenta vēlēšanām, un raudzīsimies, kā tad uh, tas viss tiks atspoguļos likumos. Tāpat arī varas eh, nodalījums ir atspoguļos konstitūcijā, vismaz kas attiec to, kā var sadalās starp parlamentu un prezidentu, ir noteikts eh, prezidenta pilnvaru termiņš, limits. Tāpat arī noteikta eh, tieslietu orgānu loma likumdošanas procesos un pēc parlamenta stāšanās spēkā. Es domāju, ka varas sadalis starp abiem orgāniem būs līdzsvarotāk, un mēs ceram arī, ka Būs labāks darbības starp šo parlamentu un Ēģiptes parlamentu, tad, kad tas tiks izveidots. Daudzie pastāvošiem gaidāmie deputāti, Eģiptes parlamenta deputāti, viennozīmīgi uzsver, ka viņiem ir svarīga sadarbības starp mums, un jo ātrāk tā tiks iedibināta, jo labāk. Konstitūcijā paredzēt arī varbūt netik viennozīmīgi pasākumi, no mūsu viedokļa raugoties, nu, piemēram, ka noteiktos apstākļos civilizētājs vai tiesā kā ar tribunālos. Un tāpat arī netraukstu kontroli, neko daudz uzlabot konstitūcijā nav. Bet tāpat laikā, protams, konstitūcijā ir daudz elementi, kas var palīdzēt Eģiptei atgriezties uz demokrātiskā ceļa. Un tagad uzmanības centrā atrodas prezidenta vēlēšanas, nu pat ir izdodas vēlēšana likums. Un tur apelācijas procedūra nav īsti skaidra, un līdz ar to šis, no šāda viedokļa raugoties šis likums ir diezgan pretrunīgs. Un, bet ņemot vērā konstitūcijā noteiktās eh, pilnvaras eh, starposma prezidentam, pagaidu prezidentam, mēs varētu sagaidīt, ka no nu, ātrākais vēlēšanas notiks mājā. Sabākī kungs, kurš, kā jūs atceraties, pirmā posmā vēlēšanās 12. Eh, gadā finišēja kā trešais, arī ir nominējis savu kandidatūru un visdrīzāk Alsīsī kungs, kas ir aizsardzības ministrs, būs vēl viens kandidāts. Nu, būs arī citi kandidāti droši vien, kas eh, attiec uz programmām, pagaidām tā, tās ir miglā, tie it skatīsim, kad sāksies kampaņa. Nu, runājot par parlamenta vēlēšanām, jā, nu, dažādas partijas aktivizējas, tā skaitā arī vairākas islāmistu partijas. Nu, protams, eh, musulmaņu brālības eh, pozīcija un viņa pārstāvētās partijas pozīcija nav īsti skaidrs, vai viņi iesaistīsies vēlēšanās vai ne. Tiešām to var tikai minēt, bet pat labam katrā ziņā mm, val, situācija valstīs neliecina par to, ka uh, politiskie spēki būtu gatavi uz kompromisu, lai gan islam brālības un, un citu spēku pārstāvi ir runājuši par to, ka tas būtu nepieciešams. Jāņem vērā jaunie drošības apdraudējumi, jo sevišķi terorismu draudz Sīnai pussalā, kā arī Ēģips um, iekšēnē. Tāpat arī ielas eh, protesti turpinās no alianses puses, gan arī no sekulārām eh, kustībām. Nu, daudz arī drošības spēku uz ielām ir. Eiropas Savienība viennozīmīgi nosodījusi, un parlaments tā skaitā arī viennozīmīgi nosodījusi, jebkuru terorismu vardarbības izpausmi Eģiptē, turpināsim paust šādu nostāju jāskatās, kāda ietekme sastāv gan uz Eģiptu, gan uz visu pasauli, tā skaitā Eiropu. Situācija Sīnai pussalā ir ļoti satraucoša. Pagājušajā mēnesī notika uh, uzbrukums turista autobusam, gāja bojā, traģiski gāja bojā četri cilvēki, tā skaitā arī autobusu šoferis Eģiptietis. Nu, varbūt tā ir jauna tāda fāze šajos procesos, liels galvasāps uh, drošības spēkiem un apdrauda turismu sektoru. Ir miljoniem cilvēku Eģiptē, kas ir atkarīgi no turisma sektora, un viņi cieš no no, no tā, ka turistu skaits strauji sarūk, un šajā gadā tas tiešām varētu izraisīt tādu diezgan nepatīkamu situāciju. Politiskie procesi ir pieejami visiem, kas noraida vērtarbību, un ir svarīgi, lai viņi arī turpmāk varētu piedalīties šajā procesā, un tas būtu maksimāli inklusīvs. Tas nepieciešams ne, ne tikai demokrātiskajiem pārējiem, bet lai nodrošinātu ilgtermiņa dzīvotspējīgu drošības situāciju reģionā, un tas, es domāju, ka Eģiptešiem vajadzīgs visvairāk, domājot par to, ko viņi piedzīvojuši kopš 11. gada janvāra. Mēs uh, turpinam baust uh, eh, pastāvīgs bažas par cilvēktiesību stāvokli valstī. Pat ja ir um, panākt izpratni par to, ka drošība ir augstākā prioritāte, daži no pasākumiem tomēr cilvēktiesību jomā nav bijuši tie labākie. Ja? Nesen pieņem parlamentārā rezolūcija Tāpat arī Eiropas Savienības ārlietu ministru secinājumi par šo jautājumu, kas tiek pieņemti pagājušā mēnesī. Runājot par jomām, kas mums izraisa lielās bāžas, ir izmeklēšanas procesi, tieslietu orgānu darbs, tāpat eh, Nacionālā cilvēktiesība komiteja pieņēmusi secinājumu šajumā. Turpinās žurnālistu tiesāšanu. Un tāpat arī spriedumi, kas ir eh, pieņemti attiecībā uz dažiem protestētājiem, arī ir nedaudz pārmērīgi. Un arī um, apstākļi cietumos ir uh, diezgan šausminoši ne tikai islāmistiem, bet, bet arī saklāriem, ieslocītiem. Slabanīdis uh, kungs arī jūs uh, noteikti informēs, viņš bija pirms vairākām nedēļām Kairā, viņš sako līdz šiem jautājumiem un piedalās sarunās ar valdību un pilsonisko sabiedrību un kopā ar Eiropas Savienības misijām Kairā. Un mēs sakojam līdz notikumu attīstībai un delegācijā pie tā visa strādājam. Vienu lietu vēlos uzsvērt priekšsētāju, jūs atsaucāties uz kristiešu stāvokli valstī. Es domāju, ka šajā jomā varētu runāt par to, ka kristiešu stāvoklis pēdējā laikā nedaudz uzlabojies. Pēdējos mēnešos jau 13. gadā bija daudz problēmu, tika nodicēts baznīcas un tā joprojām, bet es domāju, ka tagad ir uh, iemesls būt nedaudz optimistiskiem attiecībā uz kristiešu stāvokli šajā valstī. Tagad īsti par ekonomisko politiku. Arī šeit ir vērojami šādi tādi pozitīvi signāli. Meklējums kungs, premjers, um, savā valdībā iekļāvis vairākus uh, augstas uh, rautas, uh, labas reputācijas ekonomistus, kuriem pieredze starptautiskajā jomā, sadarbībā ar starptautiskajām finanšu institūcijām, kas ir svarīgi, jo pat Labana Eģipte lielā mērā ir atkarīga no trīs Persijas jūras valstu dāsnuma. Nu, ilgtermiņā, protams, šāds modelis nav dzīvokspējīgs, un vairākas līdz valsts jau to ir apliecinājušas, tā kā ir nepieciešams plašāks atbalsts valstī, un tā skaitā arī starpskais valodas fonds un tā tālāk varbūt varētu piedalīties, un pat labam, protams, tas nenotiks sākumā jau pēc vēlēšana periodam. Al-Sisi, premjerministra vietnieka, kā arī finanšu ministra nesenie ziņojumi liecina par to, ka patreizējā politika nav īsti dzīvotspējīga, bet um, Un tiek strādāts pie um, degvielas subsīdijām 20%, gan iz 10% no IKP sastāv šīs subsīdijas un vēl mērā kavē ekonomikas attīstību. Nu, šeit ir koordinēta pieeja un izskatās, ka viņi sākuši pie apzinātas kampaņas. Kas, uh, kam, kam sekos subsīdiju reformas? Tāpat finanšu ministrs uh, tikās ar vidu pārstāvjiem un uzstājas to, ka jā, jā, jāuzlabo nodokļu ievākšana, iekasēšana budžeta deficīts šogad gan uh, sasniegs 12%, bet, nu, tomēr ir pozitīvi signāli. Enerģētikas politika tiek pārskatīta. Mūsuprāt, tas viss uh, iet pareizajā virzienā, tātad reformu virzienā. Ministri, kas labāk par ekonomikas jomu, tirsniecību, rūpniecību, investīcijām un tā tālāk. Un visi ir pauduši viennozīmīgu politisku gribu uzlabot uzņēmē darbības vidi valstī, kas uh, pēdējā pēdējo pāris gadu laikā krietni cietusi. Jā, tāpat ir izmaiņas investīcija likumā, kāpēc to ir pieņēmis. Atrodas prezidenta birojā pat labi, tik līdz kā tas tiks eh, pieņemts, situācija uzlabosies, tiks atjaunot juridiskā skaidrība attiecībā uz, likumi, uz eh, līguma slēgšanas aspektiem. Ir cietušas Eiropas kompānijas, jo sevišķi tās, kas piedalījušās privatizācijas procesos, un, un tas ir eh, satraucis investētāju kopienu, un ir pozitīvi, ka pagaidu valdība jau tagad saulēcīgi ķersies pie šī jautājuma skatīšanas. Bet, protams, process ir tik šīs valdības pilnvaru termiņš arī nav skaidrs. Ierados eh, pērnā gada februārī eh, Eģiptē un esmu piedzīvojis jau ceturto valdību. Nu, skatīsimies, ka, ko viņiem izdosies paveikt. Cerams, ka reformas turpināsies, bet katrā ziņā šī virzība attiecība, tātad ceļā uz reformām ir uzņemta, šis kurs ir uzņemts un tas ir ļoti. Uh, iedvesmojoši. Runājot par ārpolitiku, ne, nu, šeit nebūs eh, īpaši daudz laika izrunāt ārpolitikas jautājumus, bet, nu, pieminēšu varbūt dažus eh, tādus aspektus. Ēģiptes eh, jaunās attiecības ar Krieviju ir pelnījušas mūsu uzmanību. Ir bijušas vairākas augsts līmeņa vizītes, gan vienā, gan otrā valstī, kas droši vien saistās ar Ēģiptes meklējumiem pēc savas vietas atletikā pasaulē. Uh, Eģipte ir gatava arī atjaunot savas attiecības ar Āfriku, citām Āfrikas valstīm, strādā pie šo attiecību atjaunošanas, uzlabošanas. Protams, Eģipte ir viens no lielākajiem Āfrikas kontinenta eh, spēlētājiem, tā sacīt. Un ir nepieciešams stiprināt tās attiecības ar Āfrikas valstu savienību. Un eh, ar Nīlas ūdeņiem ir tātad liela problēma, kā mēs zinām, kā jūs eh, ziniet, Etiopijā tiek, bū, ir plāni būvēt renesanses dāmbi, līdz ar to ir diezgan saspielētas attiecības starp abām valstīm. Un, nu, iespējams, ka šiem būtu nepieciešama papildus eh, palīdzība Eģiptē no tādām mm, institūcijām kā Eiropas Savienība, piemēram, bet, ja tas eh, notiks, mēs esam uzsvēruši, tad, protams, abām pusēm ir jālūdz šāda palīdzība. Nu, pagaidām etiopieši neizskatās īpaši interesēti šādas palīdzības lūkšanā. Bet katrā ziņā šim jautājumam ir jāsako līdzi, es nezinu, vai jūs esat par to debatējuši, bet katrā ziņā tuvākajos mēnešos tas var kļūt par tādu ļoti aktuālu jautājumu. Un nu, tad visbeidzot, eh, kā tad mēs darbojamies, kāda ir mūsu līdzdalība šajos procesos. Un, kā es zinu, priekšstādātāja pirmo reizi Eiropas uh, Savienība ir lūgusi nosūtīt uh, vēlēšanu novērošanas misiju uz prezidenta vēlēšanām, un pat labam kairā arī pēdējie tehniskie priekšstādi šai misijai. Protams, būtu ārkārtīgi svarīgi, lai mēs uh, nodrošinātu to, ka skrupulos tiek ievērota starptautiskā vēlēšana metodoloģija, uz ko mēs parasti arī uzstājam, un sevišķi mēs arī sakosim līdz pirms vēlēšanu kampaņai, pirms uh, balsojumu, ņemot vērā sarežģīto vidi valstīm. Kad eh, Stavras kungs eh, bija kairā pirms vairākām nedēļām, nu, vairāki ministri, tā skaitā par drošības jomu atbildīgie, uzsvēra, ka tiks darīts viss nepieciešamais, lai nodrošinātu vienlīdzīgu konkurenci kandidātiem. Un eh, mēs ceram, ka valdība savu vārdu turēs. Tikko kā līdz tiks apstiprināts vēlēšana datums, pagaidām tas vēl nav noteikts, bet tikko kā to uzzināsim, sāksim gatavot komandu, maksimāli drīz to mēģināsim nosūtīt uz, uz Eģiptu. Ir ja labi, ka mēs iesaistamies vēlēšanu procesos, cerams, ka tas eh, stiprinās mūsu partnerattiecības un, ja tā var sacīt, mūsu savstarpējo respektu. Eštons kundze augstā pārstāvā lietu jomā arī intensīvi strādā šajā reģionā sešas reizes pērnā gada gaitā apmeklēja šo valsti. Mm. Cita augsta līmeņa apmeklētāja viens, un viņiem ir tik bieži viesis, ka gandrīz vai būtu jāizmantina man uh, viesu guļamistabā, nu, bet katrā ziņā viņš tiešām veic lielisku darbu. Cerams, ka tas turpināsies. Protams, mums ir liela interese uzlabot situāciju cilvēku tiesību jomā un atbalstīt uh, pilsonisko sabiedrību, vai nu ar uh, dažādām kampaņām, vai finanšu palīdzību. Kas attiec uz ārbalstu iejaukšanos pēdiņās, jā, ko piesauc eh, bieži vien Eģipte, nu, lai šie pasākumi būtu efektīvi, abām pusēm tam jāpieiet tādā nobriedušākā veidā. Un ir jāliek uzsvars uz praktiskiem pasākumiem, nu, piemēram, labākā likumdošanas praksa, šīs prakses eh, pieredzes apmaiņu šajā jomā. Pa Eiropas parlamentam būtu daudz kas sakāms, es domāju, tāpēc es vēlreiz uzsveru, ka cerams, ka nākotnē būs labāka sadarbības starp jums un Eģis parlamentu. Uh, Nu, un kas attiecas uz Stavros eh, darbu, nu, viņš arī meklēja papildus iespējas mums iesaistīties eh, dažādos procesos, lai uzlabotu likumdošanas vīdi valstī. Par konkrētu palīdzību un Eiropas kaimiņu attiecību politiku. Ārlietu ministru uzsver, ka mēs turpināsim sniegt eh, atbalstu sociāla-ekonomiskai attīstībai un pilsoniskajai sabiedrībai. Lauks tiesnam mūsu palīdzības ir tieši šajā jomā, to arī turpināsim darīt. Ir svarīgi atzīmēt to, ka Pagājušā nedēļā tika sagatavota jauna ceļu karta nabadzības apkarošanai Eģiptē kopā ar premjeru, tad bija pasākumā, kur to tiek runāts, no 21% 10. gadā līdz 26% pat labāk. Lūk, tāds ir uh, nabadzība Eģiptē pēdējos gados, un tas, protams, izraisa lielās bažas un pārsvarā. Diemžēl tie jaunieši, mazais ragātās grupas, uh, lauksaimnieks sievietes, kas cieš no šīs nabadzības un programmas, uz ko koncentrējam savus centienus un nodarbinātību, sevišķi jauniešiem, izglītību Uh, urbānā un lauka attīstība ir vairākas jaunas programmas pēdējo trīs mēnešu laikā parakstīts šeit, un ir plāni sniegt papildus uh, palīdzību mazprivileģētajiem iedzīvotājiem. Tāpat arī uh, mēģinām panākt papildus investīcijas attīstības jomā no investīcija bankas, no dalību valstīm, no Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas caur apvienoto nāciju investēšanas instrumentiem. Uh, Cik zinu, komisija nāks uh, klajā ar saviem priekšlikumiem jau šonedēļ par uh, kaimiņattiecības politikas finansēšanu, par ko jūs dzirdēsiet. Strādājam pie padziļināta tirsniecības uh, nolīguma. Pat labam, protams, sarunas vēl būtu pāragras, ir nepieciešams sagaidīt politisko kontinuitāti, bet pēc vēlēšanām nu, es ceru, ka šis process arī varētu izkustēties. Nu, mēs turpinam arī vienlaikus pētīt iespējas, un, kā es sacīju, jaunā valdība ir sniegusi signāls attiecībā uz uzņēmē darbības vīdes sakārtošanu, uzlabošanu, un cerams, ka tas arī notiks, sekosim tam līdz. Ceramie klausītāji, šī valsts ir mūsu svarīgākais eh, partneris austrumos. Ja Ēģipts cietīs neveiksmi, situācija reģionā būs katastrofāla. Pat labāk pēc revolūcijas ir eh, daudz izaicinājumu ekonomikas, sociālajā, nodarbinātības jomā un tā tālāk. Pozitīvu risinājumu Eģipte atrast ir sarežģīti, ja mēs ne, nevienmēr esam viensprātis. Mūsu līdzlība procesos noteikti būs vērtīgs pienesums. Un šī institūcija, un to es arī beigšu, ir daļa no šiem procesiem. Un mēs ceram, ka neviens vien no jums ieradīsies Kairā tuvākajos mēnešos vai nu, kā novērošanas misijas dalībnieki vai kādā citā kapacitātē. Paldies! Mr. Salafranka. Salafrankas kungs, lūdzu. Gracias. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu priecīgs par to, ka Morona kungs eh, varēja būt mūsu viesis šorīt un eh, sniedz tik interesantu in prezentāciju par Eģiptu. Pēdējo reizi, kad man bija iespēja doties uz Eģiptu, bija tad, kad augstā pārstāve uh, Mm, sāka darba grupas eh, darbību šai valstī. Protams, ka mūs uztrauc nestabilitāte šai valstī, pat labāk arī jūs to pieminējāt. Tad mūs arī uztrauc ekonomiskās problēmas, kas no tā izriet, un eh, valsts sektora deficīti, tas ir apmēram 12%. Es domāju, tas patiesībā neizskatās tik slikti, ja padomājiet, cik problemātiski ir kop situācija visā valstī, taču īpaši bažas rosina nabadzības apjoms. Tad jūs runājat arī par um, īpašā pārstāvu Lambrinīdis kunga vizīti, kuras uzmanības centrā bija cilvēktiesības. Bija runa par cilvēktiesību pārkāpumiem šai valstī. Es gribētu vairāk dzirdēt uh, par to no jūsu mutes. Es domāju, ka jaunais konstitūcijas projekts ir daudzsološs. Mēs zinām, ka Eiropas komisija drīzāk nosūta tehnisku misiju nekā vēlēšanu novērošanas misiju. Mēs gribētu vairāk par to dzirdēt no jums. Varbūt jūs mums varētu sniegt ieskatu, ko tehniskā komiteja novēros konstitūcijas referendumā. Ir vairākas vēlēšanas procedūras, kas tiek gatavotas eh, prezidenta vēlēšanām. Es gribētu zināt, vai tās būs iekļaujošas, plurālistiskas vai atbilstoši tiks pārstāvētas viss eh, puses. Es zinu, ka Sisikungs varētu būt viens no alternatīvas kandidātiem, bet vai būs vēl kādas citas kustības un politiskās apvienības, kas tiks pārstāvēts? Tad es vēl vairāk gribētu zināt par politisko karti vēlēšanu priekš, priekšvakarā. Kādu jūs sagaidāt islāmistu grupu pārstāvniecību? Varbūt jūs varētu par to sīkāk pastāstīt. Un tad vēl arī par to, kas notiek valstī gaidāmo vēlēšanu gaitā. Protams, protams ka termiņus nosaka konstitūcija, taču, taču mums ir svarīgi pēc iespējas vairāk uzzināt, lai varētu atbalstīt demokrātiskās pārējas procesus un ekonomisko atvesaļošanos. Mums ir jācenš nodrošināt to, lai terorisms, kas smags kārs Ēģipti, paliek pagātnē. Vēlos arī par to dzirdēt un pateicos jums par visu darbu, ko jūs īstenojat kā delegācijas vadītājs šajā mums svarīgajā valstī. Protams, mēs zinām, ka satraucoši notikumi norisinās Ukrainā un eh, starptautiskā sabiedrības uzmanība Līdz ar to eh, ir eh, novērsa no Ēģiptes un tās kaimiņu valstīm, taču Ēģipte mums ir ļoti svarīga. Un ņemot vērā to, ko šorīt dzirdējām par Sīriju, skaidrs ir, ka nav alternatīvas. Ir jāizveido uh, eh, ceļu kārtīgi konstitūcijas izstrādē un uh, demokrātiskām vēlēšanām. Liels paldies, priekšsēdētājs Saknīts Itenbrekas kundze. Paldies, ka esat mūsu viesis, ka mūs uzrunājāt un sniedzāt mums visaptverošu situācijas pārskatu. Jūsu skatījumā. Es pēdējo reizi apmeklēju Ēģipti arī toreiz, kad tika izveidota šī darba grupa Ēģiptei, un kopš tā laika es mēģināju sekot tālākai notikumu gaitai. Pamats bažām ne tikai man, bet ar daudziem citiem kolēģiem ir situācija Sinē puselā. Jūs īstē pieskārāties, jūs minējāt, ka tā pasliktinās. Es uzskatu, ka daļa no problēmas bija saistīta ar drošības ierobežojumiem Izraels un Eģiptes nolīgumu dēļ, vai tie vēl vien ir spēkā, vai arī tagad Eģipte var nosūtīt uh, plašāk karaspēku un policiju, un vai Eģiptā rīkojas. Un īpaši pamats bažām saistībā ar Sinai puseli ir ārkārtīgi cietsirdīgā un necilvēciskā attieksme pret imigrantiem no galvenokārt Sudānas un Eritrejas. Šie cilvēki mēģinājuši doties vainu uz Izraelu vai uz Ēģipti, un tad viņi tika uh, paņemt ķilniekos uh, beduīnu bandu, ja tā var sacīt, rokās. Un šīs bandas rīkojas pilnīgi nesodīti un ar milzīgu cietsirdību. Mans jautājums ir šāds, vai uh, Sabiedrība Eģiptei par to ir uztraukta, vai mm, eģiptīši tas neuztrauc, un ko mēs varētu darīt, lai šo situāciju uzlabotu un novērstu, izskaustu šādas parādības. Tas ir viens jautājums no manas puses, un otrs attiecas uz vēl vienu lietu, kuru jūs arī pieminējāt, proti Eģiptes izteiktais jutīgums pret jebkādu veidu ārlietu iejaukšanos vai darbību nevalstisko organizāciju finansēšanu specifiski vēlos jums uzdot jautājumu, vai kaut kas ir mainījies uz labo pusi starptautisko nevalstisko organizāciju uh, situācijā. Cerams, ka tādas organizācijas vēl Eģiptē darbojas. Paldies! Paldies. Nākošais runātājs nav ieslēgts mikrofons priekšsēdētē. And, uh, warm... Paldies. Priekšsēdētājs saka, Dana kungs, uh, sveicu jūs mūsu vidu un uh, augstu vērtēju jūs visaptvarošo pārskatu Eģiptē notiekošiem. Es personīgi un mana grupa esam gandarīti par to, kā situācija ir stabilizējusi un kā manā skatījumā, manu Ēģiptes e, un. E Britu, jo īpaši koptu vēlēšanu apgabala skatījumā jaunā Eģiptes konstitūcija ir ievērojams uzlabojums. Protams, pastāv vēl bažas. Es redzēju, jau noskatījos ziņas, ka uz desmit gadiem policijas virsnieks, policijas ir nosūtīts uh, uz cietumu, un tāpat arī 37 um, musulmaņu brālības locekļi. Tātad tas liecina par to, ka varas tiek dalītas, un tas, protams, ir vēlami, taču vēl ar vien daudz musulmaņu brālības locekļi ir cietumos, un jāskatās, lai viņiem tiktu izvirzīts pamatots apsūdzības. Un tad vēl jautājums par ekonomiku, par turismu, vai tas atgriežas. E, jā situācija uzlabojoties, jo zināms, ka situācija bija pilnīgi katastrofāla revolūcijas uzpildu laikā. No turisma ir atkarīgi ļoti daudz iedzīvotāji, cerams, ka situācija uzlabosies. Mans, mans bažas ir, kāpēc ārlietu politikas skatījums uz Eģipti un uz Arābu valstīm, jo īpaši ņemot vērā strīdu starp Saudu, Arābiju, Kuveitu un Kataru vai e, e, un tad Ēģipte ir tāda kā robežšķirtne, vai šīs e, valstis atbalsta Morsi vai nē. Un tad, protams, ir citi atbalstītāji e, jaunai militārai valdībai. Vai jūs domājat, ka šīs valsts turpinās izmantot savu finansējumu? lai atbalstītu e, ļaunprātīgākas grupas, vai īpaši musulmaņu brālības ietveros, vai atbalstīs uh, Morsi un kā tas ietekmēs uh, reģionu valstis. Nākošais runātājs, paldies priekšsēdētāji. Saka Milan Mona kungs, es esmu šeit. Paldies par jūsu pašreizējās situācijas analīzi un īstermiņu un tagamiņu perspektīvām. arābu pavasara kontekstā. Šī kustība sākās pirms uh, vairākiem gadiem. Var sacīt, ka situācija ir mainījusies. Vēlos uzdot jums jautājumu ne tik daudz par to, kas notika toreiz, bet kāda jūsu skatījumā ir bijusi Eiropas Savienības loma pēdējo trīs gadu laikā? Pavisam īsi, jo Domāju, ka mēs esam ieguldījuši diezgan daudz šai darba grupā, ko izveidējam pirms pusotra gada, un e, tad vēl arī esam snieguši lielu ieguldījumu enerģijas un centienu ziņā pirms šiem sešiem miljardiem eiro. Es domāju, būtu interesanti uzzināt, kāpēc situācija ir attīstīsies tā, kā tā ir attīstīsies, vai mēs būtu varējuši rīkoties citādi, kā ir ar Morsi, e, kādā ietekmē viņš nonāca tajā situācijā, viņš nonāca kā tas bija Persijas līča valsts nozīme. Un tad šī mantra, jo vairāk tiek sniegts, jo vairāk tiek saņemts, vai jūs domājat, ka šī kaimiņa attiecība partnerība būs vērtīga, efektīva, vai šī ideja ir cietusi neveiksmi un tā ir jāpārdomā? Būtu vērtīgi uzzināt, ko jūs par to visu domājat, un mēs uh, eh, sagat sagatavojām. Uh, rezolūciju februārī un pēdējā pantā bija prasība, lai Eštons kundze turpinātu savu starpniecības darbību, lai atrisinātu krīzi. Vai jūs domājat, ka mēs reāli varam sniegt savu ieguldījumu, mainot situāciju vai nē? Un tad vēl vēlos sacīt, man nu, nevēlētos, lai atkārtojas situācija, kāda tā bija pirms 20 gadiem Alžīri. Taču, protams, Ēģipte ir neparedzama valsts un nekad neviens nevar būt pārliecināts par to, kas notiks jau nākošajā mirklī, pat tad, ja mūsu rīcībai būtu kristāla paraģošanas bumba. Vai jūs domājat, ka 20 gadus vēlāk Alžīrijas situācija varētu atkārtoties Ēģiptē? Priekšsēdētāji. Saka Atkinkungs, trīs ātri jautājumi. Pirmkārt, kad nododo, kad dodos uz gāzi, man katreiz jāiet cauri Eģiptei, cauri Rafu un visiem citiem uh, pa, pieejas punktiem, ņemot vērā problēmas, kādas musulmaņu brāli bija Eģipte un to, ka viņi kontrolē gāzes joslu. Varbūt jūs mums varētu pastāstīt par to, kā tas ietekmē, jo patiesībā Ēģipte līdz šim ir bijusi vienīgā oficiālā piekļuve ekonomiski un citādos veidos. Uh, ņemot vērā to, ka viss virzās pa to pusi. Vai jūs uh, skatījumā jūs varat pakomentēt šo situāciju, lūdzu? Otrakārt. Es zināju, ka tā ir ārkārtīgi niecīga minoritāte, bet jau pāris balsis ir sacījis, ekstrēmisti ir sacījuši, ka ir jāuzspriedzina piramīdas, jo tās ir neciešamas. Un tas uzdod uh, jautājumu par uh, cilvēces eh, mantojuma, eh, kultūras mantojumu, kas eh, sastopams diezgan plaši vidusjūras reģionu valstīs. Es domāju, ka Lībijas situācija neatkārtosies, taču jāņem vērā, ka tā ir tiešām vienreizēja mantojuma joma Eģiptē. Pirms uh, pieciem tūkstošiem gadu namībieši raka zeltu Eģipte, un tagad viņi padara dzīvi eģiptiešiem vēl grūtāku ūdens resursu dēļ. Skaidrs, ka šis reģions ir sarežģīts un uh, uzliesmojumi gaidāmi diezgan tuvā nākotnē. Varbūt jūs varētu pakomentēt šo situāciju. Nākošais runātājs lūdzu. Uh, Priekšsēdētājiem nav ieslēgts mikrofons, lūk, nedzird. Uh, paldies, priekšsēdētāji. Saka Šākas kundze, esmu gandarīta, ka jūs esat mūsu viesi. Viesis, paldies par jūsu prezentāciju. Tā apstiprina mūsu bažas par Eģiptē notiekuša. Es varu piekrist kolēģim Ilamonam šai ziņā. Es arī augstu vērtēju to, ka jūs aicinājāt parlamentam vairāk iesaistīties. Ceru, ka mums būs iespēja Eh, skatīt vajagā eh, ārlietu darbības dienas eh, augsto pārstāvi, pārāk ilgi viņš šeit nav bijis. Pēc konstitucionāla referenduma viņas paziņojums bija, manā skatījumā, visnotaļ dīvains, un tas tikai noveda pie apjukuma, kāda ir mūsu kā es nostāju. Es citēju viņas sacīto, viņas saka, kā es vēlēšana novērošanas misija novērojuši eh, situāciju un skaidrs, ka balsošana notika atbilstoši noteikumiem. Tur ir atzīsts, ka nav eh, notikuši pārkāpumi, kas eh, ievērojami ietekmētu rezultātus. Un tad arī sacīts, es augstu vērtēju uh, piedalīšanās līmenī, kas varētu izpausties referendumā, kas dažas iestādēm turpmāk būs jāņem vērā. Es arī secinu, ka ir daudz balsu pār, kas nepārprotam apstiprina konstitūcijas projektu. Tad tālāk ir runa par būtību. Man liekas, svarīgi ir tas, vai tāda ir atbilde uz referendumu, kurās 96% atbalstīja, jo mēs zinām, ka oponentiem nebija iespēja piedalīties referendumā, viņi tika nomalnoti plašsaziņas līdzekļos, un es domāju, ja jūs noliekat šo paziņojumu blakus tādiem, ar kuriem nāca klājā aktīvisti uz vietas, es esmu sekojusi šiem paziņojumiem, un arī privāti privātā sarunās esmu dzirdējis uh, dažādas ES augstās pārstāvis, kas saka, ka situācija ļaunāka, kāda jebkad bijusi. Tā viņi saka, tā nav nekāda atainojuma rožainā gaismā. Līdz ar to es nesaprotu šo lielo atšķirību starp šo oficiālo paziņojumu un to informāciju, ko dzirdu privātā kārtā. Un tad es arī nesaprotu, kāds signāls ar to tad ir, kāds signāls paredzēts nosūtīts. Turklāt nav arī nekāda atbildīs par konstitucionālu deklarāciju Morsas pusē. Es nesaprotu, ar ko es nodarbojos. Es esmu piedalījusies š, uh, demokratizācijas instrumentā, jo es cerēju sniegt sev ieguldījumu šais valstīs. Uh, un cilvēkos, kas vēlas demokrātisku procesu. Un es domāju, ka politiskās līderības trūkums un skaidrības trūkuma, ko īsti nozīmē vairāk dodot, vairāk tiek uh, saņemts, tad izskatās, ka mēs vienkārši piedāvājam vienu risinājumu visām dažādajām kaimiņā attiecību valstīm. Varbūt jūs varētu to pakomentēt, jo tuvākajā nākotnē gaidāms daudz vēlēšanas Eh, visticamāk vispirms eh, prezidenta vēlēšanas, pēc tam parlamenta vēlēšanas, tā ir tā secība, kurai mēs piekritam, un ceram, ka šo, šīs vēlēšanas norisināsies tādā kontekstā, kas tiks ņemts daudz nopietnāk vērā. Un eh, tad ņemot vērā arī rezultāts, kas bija 19. janvāra vēlēšanās. Paldies! Thank you very much for... Lielas paldies par veselu virkni ārkārtīgi. Uh, detalizēti jautājumi. Es nezinu, vai manā rīcībā ir laiks atbildēt tiem visiem, taču mēģināšu. Salafrankas kungs. Jautājums par Stavras Lambrinītas apmeklēm. Es nezinu, vai Stavrasam bija iespēja ar jums runāt nesenā pagātnē, taču es zinu, ka viņš ar jums sazinās, varbūt vislabāk būtu tieši tā atbildēt šo jautājumu. Viņš tiešām ļoti centās savas vizītes laikā, un mēs redzējām divas uh, galvenās personas, eh, ar kurām viņš tikās tieši ieslodzījuma vietu kontekstā. Bija runa par Apple 6 cilvēkiem. Iekšēt ministrs sniedz mums eh, preses relīzi, kurā bija skaidrs sacīts, ka viņi ir atklāti eh, starptautiskiem apmeklējumiem eh, ieslodzījuma vietās. Un mēs esam vēstnieki, mēs esam gatavi pie tā strādāt, protams, arī Lambrinidis kungs tāda ir mūsu ideja tāda par iesaisti. Es jums piekrītu. Konstitūcija daudz, daudzādajādā ziņā izskatās daudz, daudzsološāk nekā tā, kas bija agrāk. Un atgriežos pie 19. janvāra paziņojumu punktiem. Tātad balsošana par konstitūciju tika novērot no vēlēšana eksperta puses. Mums nebija iespējams uh, saulēcīgi sagatavot brīvprātīgu misiju, un tas pat laban ir vēl procesā, un es nezinu, vai ārlietu darbības dienas varētu sniegt uh, vairāk detaļu par šo misiju vairāk informācijas, bet tā bija ierobežota misija, bija tikai divi cilvēki, un, eh, protams, arī gūstams dažas mācības nākotnē. Vai vēlēšanas būs plurālistisks, iekļaujošs, ļoti grūti tagad sacīt, pat labam zināms tikai viens kandidāts. Tas ir Sabāhi kungs. Iespējams, eh, būs arī otrais kandidāts, varbūt citi vēl arī piedalīsies, iespējams. Varbūt kāds varētu mēģināt uzrunāt islāmistiski noskaņots vēlētājs, bet, nu, gaidāms, ka tuvāko divu nedēļu laikā uznāsim vairāk islāmistu pārstāvjus pēc vēlēšanām. No partija, islāmistiski noskaņot partija ir ļoti aktīvi salafisti. Ir arī pāris citas islāmistiski noskaņotas partijas, kas ir aktīvas un šie tās iesaistīties. Uh, Eh, zemāts telpā ir brīvības un tais, tiesiskuma partija. Nav zināms, vai tā iela, iesaistīties parlamentu vēlēšanās, pat labāk tā neizskatās, bet nu redzēsim. Runājot par Sināju pusēlu situāciju, es atvainojos, ka to nepieminēju. Mēs ļoti labi zinām, kāda ir 13. marta rezolūcija ar kur nāca klējā šis parlaments eh, cilvēktirzniecības jautājumā. Un tas ir pamats bažām mums visiem dalībvalstīm. Mums ir bijušas daudzas eh, diskusijas ar ārlietu ministriem. Protams, situācija ir Sinēja puselē ir ārkārtīgi sarežģīta. Viena no lielākajām problēmām ir piekļuve diplomātija vai nevalstiskajām organizācijām, lai redzētu, kāda tiešām ir situācija uz, uz vietas. To panākt ne tikai sarežģīti, bet arī, atklāt sakot, ārkārtīgi bīstami. Jo ar tādām, eh, grup, tādiem grupēm, kas tur ir mm, pārņēmuši savā pārziņā to reģionu, joki mazi. Rezolūcija labi, es domāju tā norāda pareizajā virzienā, un mēs turpināsim šādu strādāt. Vai Sinais situācija ir saistīta ar Camp David? Nē, es tā nedomāju. Sadarbības starp Izraels un Ēģiptes uh, drošības dienestiem ir efektīva. Nē, es nedomāju, tam ir saikne. Es domāju, tam ir saikne ar daudzām citām lietām. Viss, un tad vēl ir arī ārlietu faktori, kas ietekmē, tā skaitā Eiropas faktori un citi vēl elementi, kas darbojas Sinē puselā. Neaizmirstiet, ka desmit gadus netika pievērsta uzmanība Sinē pusselē. Eģiptes drošības spēki smagi cīnās, lai panāktu uzlabojumu, uh, iegūstot pieredzi, apkarojot uh, kaujiniekus, taču situācija ir ārkārtīgi bīstama, par to nav šaubu. Situācija ar starptautiskajām NVO uh, tā, protams, nebūtu nav perfekta. Tās, tur ir daudz grūtību. Es domāju, centrāla solidaritātes ministrs ir ļoti interesants. Daudz no viņu pazīst. Alans Valī tika, vēl pagājušā nedēļa tika iecelts. Tika iecelt. Mēs redzēsim, kā viņa grib vadīt šo svarīgo ministriju. Tā reģistrē visas nevalstiskās organizācijas no otras puses ir sociālās attīstības fonds. Uh, Tas arī ir panācis ļoti daudz, iespaidīgi progresu panācis strādājot NVO. Mm, viņi ir ļoti pieredzējusi darbā ar startautiskiem NVO. Redzēsim, kā situācija attīstīsies tā. Vai? Un tad pavisam, pavisam ir nopietni. Lūdzu, aiciniet uh, apmeklēt eh, Luksoru, jo 80% no visām laivām vispār nedodas ceļā. Ir joks, lai jūsu uzkāptu, lai jūs uzkāptu uz kamieļa Eģipte, jums jāmaksā 5 mācīņas, taču, lai jūs no tā varētu nokāpt, jāsamaksā 50. Taču tagad jums par to jāmaksā 500, jo neviens ar to negrib nodarboties, visiem bail. Un skaidrs, ka ir arī nabadzīgi reģioni, kas ir ietekmēti arī šalma reģionā. Jo tagad vispār kopš tābas incidenta šis reģions ir pilnīgi nabadzīgs. Un skaidrs, ka ir cilvēki, kas mēģina turēt fortu, taču šis kultūras mantojums ir e, pamats bažām, un tas, protams, turisma trūkums arī izraisa nabadzību. 9 miljonus iedzīvotāju Eģipte ir atkarīga no turisma. Pēc lauksaimniecības nozars tā ir otrā nozara, kurā visvairāk nodarbināto. Turisms neatgriežas Eģiptē un iespējams neatgriezīšies ja vien kaut kāda pamata drošība neatjaunosies. Sarkanā jūra cits stāsts. KCC, GCC, mēs turpināsim atbalstīt, es nezinu, vai viņi atbalstīs musulmaņu brālību. Iespējams, tas ietekmēs šo valsts politiku, jo tās ir nedaudz izolētas no GCC, taču par to es negribu tagad spekulēt. Uh, bet skaidrs, ka te ir liela e, viedokļa atšķirība. Eģiptieši patiesībā ir apmaksājuši lielu daļu parādu, kas viņiem tika aizdot, tad vēl arī līdzekļi, kas nāk no citām um, līča valstīm, kas apmaksā, atmaksā Katārai Eģiptes parādu. Liels paldies manu kungam par jūsu strateģisko jautājumu, kāda ir bijis mūsu loma pēdējo trī gadu laikā. Es tur esmu bijis kopš 2012. gada februāra. Pavisam atklāti sakot, esam darījuši visu, ko esam varējuši. Izmantojām visus savus uh, labās iespējas. Jūs varat atgriezties pie Ketrīnas Ashtons, pie Bernadi Leona, pie visiem citiem, kas pagājušajā gadā tur ir devušies. Mēs tiešām ļoti smagi strādājam. Un visi mums to prasīja, arī militārie spēks to laiku. Taču tas nedarbojas daudz sarežģītu apsvērumu dēļ, taču vēl vairāk darīt mēs nebūtu varējuši. Iespējams, ka jums būs cits viedoklis, taču mēs nevarējam. Kāpēc ne? Kā Amram uzsacīja? Ja visi vēlas uzlabot situāciju, visiem, visām iesaistiem pusēm tas jālas, ar mūsu pieredzi varbūt mēs to varētu izmantot. Uh, par labu nākošais, taču runājot par mūsu pieredzi Alžīrijā. Ir liela atšķirība starp Eģiptē notikušo un Alžīrijā notikušo. Eģiptē musulmaņu brālība nebija militārs spēks, bet uh, pilsonisks spēks. Tā, tā, tā bija valdībā veselu gadu, un eh, tā ir liela atšķirība no Alžīrijas. Un mums ir ārkārtīgi daudz jāmācās visiem, kas ir iesaistīti šai reģionā no šīs pieredzes, un ar to tad arī esmu atbildējis jūs jautājumu. Runāt par gāzu. Ļoti grūti. Vieglāk šī situācija nekļūst. Hamas aktivitātes Eģiptē ir aizliegtas, kaut arī interesantā kārtā Eģiptieši bija iesaistīti šajā uh, kardarbības pārtraukuma nolīgumā, kas ilga trīs dienas pagājušajā nedēļā. Taču es negaidu nekādu uh, uzlabojumu tuvākajā nākotnē. Iespējams pēc vēlēšanām Eģiptē varētu būt kāda proaktīvāka loma, uzlaboties situāciju šajās sarežģītajās attiecībās. Runājot par mantojumu, kultūras mantojuma pieminekļiem, mums ir patiesībā sadarbība ar senlietu komiteju, lai atgūtu um, kultūras mantojuma priekšmets. Runājot par ūdeni, tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Eģiptieši jūtas apdraudāti, un tas nav uh, pārsteidzoši, tāpēc 90% no saldūdens valstī nāk no Nīlas upes. Sadarbība pēc principa vinētāji ir visi šiet nekur nenovēd. Eģiptieši, uh, eritrieši nav tālāk gatavi iesaistīties ar Ēģiptiešiem skaidrs, ka tiks aizskavēt damja izbūve, un, protams, ka viņi var sacīt, ka viņiem ir uzstot tiesības, jo ir ierobežot resursi. Taču kaut kā viņiem tomēr būs jāsēžas pie diskusija galda, pie jāstrādā sadarbības gaisotne, varbūt atkal, nu, negrib pārspīlēt, uh, izmanto to kā aizbildnēm, taču cerams, ka pēc vēlēšanām Ēģiptē būs vienkāršāk virzīties šajā virzienā, līdz šim tā ir bijis problemātiska lieta un mums ir ļoti uzmanīgi jāskatās, kā situācija attīstās, jo tur arī var izraisīties, ja tā varētu sacīt, ugunsgrēks. Man jāsaka, es arī esmu priecīgs būt visu jūsu vidū, es nezinu, vai Eštons kundze nāks uzstāties, bet nu. Jā, referendums, 90% rezultāts. Nu, tāds viņš bija, tad šķiet, ka nebija bija efektīvs šī referendumu boikats, bija daudz cilvēku, kuriem bija teiks, ka viņi, viņam nav jāpiedalās un viņi nepiedalījās. Es domāju, ka savā paziņojumā mēs paudām skaidru viedokli. Es domāju, ka šis paziņojums ir pietiekams un tas ir svarīgs. Un te mums jāskatās pēc būtības, kāda veida konstitūcija tika iebalsots. Jā, es jau vakar sacīju, ar to bija problēmas. Taču uh, ir jomas, uh, kurās šī konstitūcija izklausās daudzsološi, īpaši cilvēku tiesību jomā. Cilvēki par to ir balsojuši, un tagad politiskajām iestādēm ir jāizpild konstitūcijas prasības. Atgriežos pie savu sākuma punktu Daudz ir jādara šim parlamentam, lai sadarbotos ar Ēģiptes parlamentu, lai situācija būtu efektīva, jo tiešām ir vērtības, kas iekļaut šajā konstitūcijā, kas uh, situācija ir uzlabot. Un tad par šo principu, jo vairāk tiek dots, jo vairāk tiek saņemts. Mūsu pieredze Eģipte ir tāda, ja jūs vēlaties izvirzīt šo ideju, tad jums tas tiešām ir jāpiesaista kontekstam, jums tas jāīsteno. No gudri, nevis tā vispārīgi vai universāli. Jums ir jāpieslībē savu pieeju. Īpaši attīstības eģi atklāt sakot, nauda ir svarīga un mūsu atbalsta kvalitāte ir ļoti laba, taču tas apjoms ir niecīgs - 70 miljārdi dolāru ir nākuši no līča valstīm, 70 miljārdi vēl ir gaida. Tie ir granti un tie ir aizdevumi, taču runājot par naudu, kas ir mūsu instruments, tas viss ir jāskat perspektīvā. Un dažās definētās jomās mēs varētu paveikt vairāk, ja mēs rīkotos inteliģenti un ja mēs izmantotu šo ideju mērķiecīgi. Paldies! Liels paldies, vēstnieka kungs! Pirms mēs pieliekam punktu, rīta sanāksmē gribēju atgādināt, ka atsāksim darbu pulksten trijos uh, izpildu direktora uh, klātbūtnē. Paldies!